D'un coup. Bien. Mes chers collègues, je pense qu'on va commencer, si vous le voulez bien. Cienījamie kolēģi, sāksim sēdi. Es eh, šobrīd aizstāju Brānu Simpsonu, mūsu priekšsēdētāju, kurš ir iesniedzis uh, eh, vīliņšīm kavējas, un es ceru, ka viņš pievienosies mums turpmākajos sēdes laikā. Tātad uh, bet gaidot viņu, mēs sāksim sanāksmi. Pieņemam, ka darba kārtība tiek apstiprināta, ja nevienam nav kādu komentāru vai iebildumi, acīm redzot nav. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana, tā tad arī paredzētajā kārtībā, ja netiek iesniegt nekādu komentāru vai iebildumu. Un griežos tagad pie Florona Cūkunga, kurš ir Kipras aiziejušās prezidentūras eh, komunikācijas un būvdāru ministrs, un viņš uh, nāks klējā ar savu paziņojumu prezidentūras noslēgumā, un tā tad izvērtēs savas darbības uh, bilanci un sasniegumus. Tā tad dosim jums vārdu ministru kungs pēc mirklīšu, pēc tas kafijas. Tātad ministru kungs jums vārds. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Transporta komitejas priekšsēdētāja vietniekungs, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man tik tiešām ir eh, liels prieks būt šodien jūsu vidū Eiropas parlamentā Es gribētu jums pateikties par eh, man sniegto iespēju jūsu komitejas priekšā izklāstīt Kipras eh, prezidentūras rezultātus transporta jomā un tāpat laikā uzklausīt arī jūsu nostājas un pārdomas. Kipras eh, prezidentūrai bija paredzēts Eiropadomas uh, sanāksmēs virzīt uz priekšu tos uh, mērķus un politikas nostādnes, kas ir saistītas ar attīstību, konkurētspējas veicināšanu Eiropas ekonomikā un saistībā ar Eiro Eiropas pilsoņu dzīves uzlabošanu. Transporta jomā pēdējos sešos mēnešos mēs izskatījām ļoti svarīgus tiesību aktus, iniciatīvas, kas bija kas ir bija vērstas uz to, lai nodrošinātu ilgspējīgāku un efektīvāku transporta sistēmu Eiropā. Runājot par sauszemes transportu. Prezidentūra strādāja, lai grozītu esošos tiesību aktus saistībā ar ceļu transporta e, kontrols iekārtām, takogrāfiem ar mērķi uzlabot sistēmas uzticamību un veicināt ceļu drošību, cīnīties pret krāpšanu un a, mazināt administratīvo slogu. Transporta padomē oktobrī tika apstiprināta politiska vienošanās par attiecīgo regulas priekšlikumu, un tāpat laikā mani kolēģi ļoti konstruktīvi sastrādājās ar eh, referenti Tikau kundzi, eh, kurai es arī silti gribētu pateikties. Esmu pārliecināts, ka sarunas starp padomu un Eiropas parlamentu turpināsies un vēl intensificēsies īrijas prezidentūras laikā, un cerams, ka vienošanās tiks panākt. Runājot par eh, likumdošanas iniciatīvu, tehniskās kontrolas jomā transporta līdzekļiem. Kipras prezidentūra balstoties uz orientējošām diskusijām transporta padomas sēdē oktobrī. Tātad tā visa rezultātā Šis jautājums tika pārunāts un virzīts uz priekšu decembra padomē. Papildus šiem diviem uh, dokumentiem mēs darbojāmies vēl ceļu drošības jomā. 25. jūlijā pagājušā gadā Kiprā sadarbībā ar Eiropas komisiju notika 4. Eiropas ceļu drošības diena, kas bija veltīta tieši jauniem cilvēkiem. Tā bija Kipras prezidentūras iniciatīva dienā, šajā dienā jaunieši, jauni cilvēki tik ļoti aktīvi iesaistīti ceļdrošības jautājumos, viņiem tika sniegta informācija par ceļdrošību, un tātad tas viss, lai veicinātu, stiprinātu drošības ceļiem. Liels uzsvars. Vispār tiek likts uz izglītību, uz informācijas sniegšanu, tāpat arī Apzināmies, cik svarīgi ir radīt uh, savstarpējas sapratnes un sadarbības klimatu starp policiju un jauniem cilvēkiem. Šī manis minētā diena bija ļoti svarīga diskusija platforma un notika arī labākās prakses apmaiņa. Un tā bija arī labs pamats informācijas eh, sniegšanai par dažādiem riskiem, kas izriet no bezatbildīgas eh, autovadīšanas. Tika izstrādāti secinājumi un eh, rekomendācijas šīs dienas noslēgumā, un tos savukārt izmanto valstu valdības un arī Eiropas Savienības līmenī tie tiek izmantoti, lai veicinātu atbildīgu autovadīšanu jauniešu vidū visā Eiropā. Tālāk runājot par jūras transportu. Kipras prezidentūra vērsa, uzsvaru, vērsa uzmanību uz darba apstākļu un dzīves apstākļu uzlabošanu jūras braucējiem. Un tāpat arī, lai panāktu drošākus apstākļus strādājošiem. Un lai vispār uh, jūras transporta nozare būtu drošāka un atbildīgāka. Šajā ietvarā padomu izskatīja divus uh, tiesību aktu priekšlikumus, kas saistīti ar uh, kopienas tiesību aktu ieviešanu. Te ir runa par uh, um, starptautiskās darba organizācijas konvencijas ieviešanu un tāpat arī vēl viens likumdošanas akts par karoga valstīm un ostas valstīm. attiecībā uz šiem diviem priekšlikumiem mēs apstiprinājām vispārējo pieeju ministru sanāksmē oktobrī, tātad vienojamies par vispārējo pieeju, un es uzskatu, ka sas, pastāv visi priekšnosacījumi, lai jūsu komiteja kopā ar uh, Simpsonu kungu varētu veicināt virzīt uz priekšu šo priekšlikumu kopā ar komisiju kopā ar pārējām iesaistītām pusēm un konkrētāk kopā ar Beres kundzi. Ceru tātad, ka viss šis darbs virzīsies uz priekšu īrijas prezidentūras laikā. Tālāk runājot par gaisa transportu. Pilnīga uh, FABS uh, īstenošana ir ārkārtīgi svarīgs integrācijas procesa elements uh, vienotām Eiropas debesīm. Uh, Un tāpēc arī Kipras prezidentūra pievērš tam visam ļoti lielu nozīmi. Mēs esam uh, kopā ar Eiropas komisiju norganizējuši augstu līmeņu sanāksmi, kuras nosaukums ir vienots Eiropas uh, debesis uh, laiks rīkoties Limasolā 11. un 12. oktobrī 2012. gadā. Tur notika uh, dinamiskas diskusijas pār esošo situāciju un progresu, kuru vajadzētu sasniegt, kontrolējot Eiropas gaisa telpu. Šajā sanāksmē jūs priekšsēdātājs Simpson kungs un arī citi viesi norādīja, kādu soļu būtu veicami, lai nodrošinātu efektīvāku gaisa kontroli un pārvaldību Eiropā. Mēs ceram, ka no šīs sanāksmes, šīs sanāksmes rezultātā saņemtie secinājumi un rezultāti tie tiks ņemti vērā un Tiem uzmanību pievērsīs visas iesaistītās puses un tas dos taustāms rezultātus visās, uh, visās vienotajās debesīs. Kipras prezidentūras laikā padoma pieņēma lēmumu par uh, parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā attiecībā uz līgumu, kas nodrošina vispārēju ietvaru pastiprinātai sadarbībai starp Eiropas Savienību un uh, Eirokontrolu. Decembra padomē mēs parakstījām šo minēto vienošanos. kas veicinās vienoto Eiropas debešu uh, īstenošanu. Gribētu pateikties personīgi Simpsona kungam un uh, Forsters kundzei par uh, izcilo sadarbību, kāda jums bija ar mūsu uh, padomniekiem šeit Briselē. kvalitātes un efektivitātes uzlabošana Eiropas Savienības lidostās ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības politikas elements gaisa transporta jomā. Kipras prezidentūra pievērs uzmanību likumdošanas priekšlikumam pār kopējiem noteikumiem, lai piešķirtu laika nišas Eiropas Savienības lidostās. Tas ir viens no dokumentiem, dokumentu kopumā par lidostām. Runājot par šo konkrēto priekšlikumu, padome oktobrī vienojās par uh, vispārīgu pieeju. Esmu saņēmis informāciju par nesenāko balsojumu, nesenotikušo balsojumu Eiropas parlamentā par dažādiem pasākumiem, kas Uh, dos iespēju veikt sarunas un cerams arī panākt vienošanos ar padomu. Es gribētu sirsnīgi pateikties referentiem uh, šiem trim priekšlikumiem. Tukies, Lihfrīda kungam un Sasada par uh, nevaino sadarbību, kāda viņiem ir bijusi Kipras prezidentūras laikā. Un vēl runājot par gaisa transportu prezidentūra arī strādāja secinājumus Eiropas komisijas uh, paziņojumam, ko apstiprināja padome. Saistībā ar Eiropas Savienības uh, gaisa transportu ārējo uh, aspektu. Tur ir nepieciešama koordinēta Eiropas Savienības rīcība, lai labāk varētu veicināt gaisa transporta attīstību starptautiskā mērogā. Lai būtu moderna un dzīvotspējīga gaisa sistēma, ir nepieciešama arī moderna infrastruktūra. Transeiropas tīklu tālāk attīstība un modernizēšana ir ārkārtīgi svarīga Eiropas uzņēmumu un nozaru attīstībai, un, un tāpat arī, lai varētu nodrošināt pilsoņu mobilitāti. Tāpat laikā veicinot arī Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmi. Šie tīkli sniedz atbalstu arī sociālajai teritorijai un ekonomiskai kohēzijai starp visiem Eiropas Savienības reģioniem. Šī darba ietvaros Kipras prezidentūra, balstoties uz daļēju vispārīgo pieeju, par kuru tika panākt vienošanās Dānijas prezidentūras laikā, tātad mēs turpinājām izskatīt tiesību aktu uh, Connecting Europe Facility un sasniedzām diezgan būtisku progresu. Šī priekšlikuma izskatīšana notika jaunā darba grupā, jaunizveidotā darba grupā prezidentūras draugi, ko izveidoja balstoties uz uh, Kipras uh, iniciatīvu, ņemot vērā šī priekšlikuma saturu. Gribētu pateikties eh, Rikievkungam par eh, sadarbību, kāda viņam bija ar Kipras eh, prezidentūru. Sarunas starp padomu un Eiropas parlamentu, Connecting Europe Facility ietvaros un tāpat arī attiecībā uz citiem tiesību aktiem, tās turpināsies, protams, Sīrijas prezidentūras laikā. Ir arī priekšlikums pārskatīt vadlīnijas Trans-Eiropas tīklu attīstībai. Un arī šai sakarībā gribētu pateikties referentiem, eh, gribu pateikties referentiem par eh, izcilo sadarbību. Papildus jau minētajiem eh, jautājumiem un aspektiem mums bija arī Uh, savas prioritātes, un mēs veiksmīgi pavirzījām uz priekšu, pavirzījāmies uz priekšu dažos politisko nostārņu jautājumos, un tas, manuprāt, ir ļoti būtiski, izvērtējot Kipras prezidentūras darbu. Un šie sasniegumi ir bijuši svarīgi nodrošinot ilgtspējīgu un viedu attīstību Eiropā. Un konkrēt, konkrētāk runājot, mums izdevās pārdefinēt Eiropas Savienības uh, jūrniecības politiku mums notika īpaša ministru sanāksme Kiprā. Un šajā sanāksmē Eiropas ministri, kas uh, atbildīgi par jūrniecības sektoru, arī komisijas priekšsēdētājs Barozo bija klāt, un Kristofis kungs no uh, Kipras puses, un uh, komisāra Marija Damanakis kundze arī bija klāt, tātad viņi visi piedalījās eh, Limasols deklarācijas izstrādē. Šī deklarācija veicina jūras eh, elementa izstrāde un tālāk virzību stratēģijas 2020 ietvaros. Tur ir iekļauti jau esošie sektori un arī tādi sektori, kas ir nesen izveidojušies vai tikai veidojas, kur vēl ir ļoti lielas iespējas radīt jaunas darba vietas un panākt izaugsmi. Deklarācija aicina iesaistītās puses radīt nepieciešamos apstākļus, lai ļautu šai zilajai jūras ekonomikai attīstīties deklarācija arī prasa trešajām kaimiņu valstīm, kurām ir jūras robeža ar Eiropas Savienību, lai arī tās piedalītos sektorālā un transsektorālā sadarbībā un lai notiktu labākās prakses apmaiņa, lai tiktu veicināts dialogs nacionālā un starptautiskā līmenī. Tajā ietvarā ko jau paredz uh, jūras likums. Limasols deklarācija ir uh, ļoti svarīgs punkts. Tā parāda, kā mēs varam veicināt jūras un jūrniecības, jūras situāciju un jūrniecības, jūrniecības darbu, kā veidot uh, darba vietas, izve, iz, izmantojot jūras eh, vidas bagātību un izmantojot tās izaugsmas iespējas, kādas eh, rada mūsu jūras. Eh, tā sākotnēji bija Kipras iniciatīva, ko atbalstīja Eiropas komisija un tāpat arī Eiropas Savienības dalība valsts. Un to atbalstīja arī Eiropas ekonomiskā zona, un mēs saņēmām arī solē, ka Eiropas parlamenta atbalstu. Es gribētu pateikties trijiem uh, parlamentu locekļiem, Kumucākus kungam, Lapāzes kundzem un Maisners kundzei, kas piedalījās manis minētajā konferencē un līdz ar savu klātbūtni tikai parādīja, cik veiksmīga bija šī deklarācija. Vispārējā lietu padomē decembrī tika apstiprināti secinājumi šai secinājumus, kas arī ir svarīgi stratēģis 2020 elementi, veicina radīt jaunas darba vietas, un bez tām mums veiksmīgi izdevās apvienot, kombinēt divas ļoti svarīgas Eiropas Savienības politikas, tātad digitālos jautājumus un transportu. Mēs uh, veicinājām digitālo tehnoloģiju izmantošanu transporta sektorā, ilgspējīgā veidā. Tā bija pirmā reize, kad uh, padoms ratējošā prezidentūra norganizēja kopīgu sanāksmi kurā piedalījās transporta un telekomunikācija ministri. Un tur tika atzīts, ka jaunu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir centrāla loma. Tas tika atzīts arī Baltijā grāmatā transporta politikas jomā. Kipras prezidentūra pieņēma attiecīgos uh, secinājumus, kurus atbalstīja dalībvalstu kopums un arī Eiropas komiteja, komisija, un tur tiek aplūkoti veidi, kā izmantot datus un informāciju, jo tie ir galvenie elementi viedam transportam, viedām transporta sistēmām. Un otrām kārtām tika uzsvērts, cik svarīgi ir attīstīt uh, viedas transporta sistēmas un uh, daudz modālu pieeju starp pilsētām. Gribu arī uzsvērt, ka šos secinājumus prezentēja Kipras prezidentūra pasaules konferencē par viedām transporta sistēmām. Tā notika Austrijā pagājušā gada oktobrī. Cienījamais um, priekšsādātāja vietniekungs, cienījamie deputāti, Kipras prezidentūra darīja visu iespējamo, lai panāktu progresu tajos Eiropai svarīgajos jautājumos, kas tika aplūkot mūsu prezidentūras laikā. Iniciatīvas, ko bija izsludinājusi prezidentūra saistībā ar jūras un jūrniecības politiku un transporta un telekomunikāciju jomā, tātad šis prioritāts tika izstrādāts tā, lai tas viss būtu saskaņots ar pašreizējo situāciju Eiropā. Mēs veiksmīgi strādājām, lai pildītu savu lomu, lai pildītu Eiropas Savienības. Eh, mums uzlikto lomu. pilnībā respektējot arī Eiropas parlamentu, kas ir viens no svarīgākajiem pīlāriem Eiropas Savienībā. Jo parlaments ir vieta, kur Eiropas principu un demokrātija izpaužas uh, izcilā veidā. Uh, Kipra prezidentūras laikā kol, ieguva kolosālu pieredzi par uh, Eiropas jautājumiem. Mēs guvām zināšanas, kuras noteikti tiks izmantotas nākotnē. Uh, mēs uh, gribam turpināt darbu, kā aktīvi partneri un dot savu ieguldījumu labākas Eiropas veidošanā. Es gribētu pateikties jums par tādu ļoti dziļu un godīgu sadarbību visas Kipras prezidentūras laikā. Tāpat gribētu novēlēt visu to labāko nākošajai īrijas prezidentūrai un īpaši savam draugam, ministram, transporta ministram, īrijas transporta ministram Leo Varadkarkungam, kurš 2013. gada 1. janvāra ir prezidentūras vadītājs. Esmu tagad jūsu rīcībā, lai atbildētu varbūt uz jūsu jautājumiem, komentāriem. Paldies! Paldies ministra kungam. Dosim vārdu tagad koordinātoriem uzdot jautājumus, komentārus. Tātad uh, Vernier kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies eh, Kipras eh, prezidentūrai un eh, satiksmes ministram Florenco. Viņš pieminēja visus tematus, kas pašlaik ir mūsu darbas kārtībā, arī šeit parlamentā. Komitejā esam strādājuši pie šiem punktiem. Protams, šeit ir runa arī par tādu izšķirošu politisko spēku, bet, diemžēl, šie jautājumi padomē nav pieņemti nesaskaņu dēļ. Florenco kungs, jūs izteicāties arī par kopējās Eiropas gaisa telpas stiprināšanu un arī par uh, gaisa telpas uzraucību un drošību, par gaisa telpas blokiem. Pēdējo mēnešu laikā mēs īsnībā nesam pagājuši nevienu soli uz priekšu. Dalībvalstis ir iestrēgušas uh, šajā situācijā tās vēlas paturēt uh, savus dispečer dienestus un gaisa uzraudzības iestādes. Un mēs tieši tāpēc vēlējāmies, lai Kīpras prezidentūra virzītos uz priekšu, mēs vēlējāmies, lai tiktu parakstīta vienošanās ar Eirokontrolu. Protams, liels paldies eh, jums par jūsu iesaistīšanos, vēlētos to novērtēt pozitīvi. Uh, Tāpat arī ir runa par ceļu gatavības pakotni un par eh, tehniskajām uzraudzībām un par autoceļu drošību. Vismaz eh, no padomes mums tagad ir eh, kopīgs atzinums. Parlamentā, komitejā mēs varēsim izmantot šo dokumentu. Lidostu pakotne, arī šeit mums situācija ir pazīstama. Ja runa par uh, laika nišu piešķiršanu, tad es domāju, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Protams, trialogs vēl nav noticis, un arī padomas atzinums mums vēl nav pieejams. Protams, uh, arī par apkalpošanu uh, uz zemes šeit vēl nav panākta vienošanās, un, protams, tie būs prioritārie jautājumi padomē tuvākajā laikā. Jūras satiksme. Uh, Kiprai kā um, salas valstī un jūras braucēju nācijai šie jautājumi bija ļoti nozīmīgi. Domāju, ka jūs visnotaļ pozitīvi ietekmējāt šo jautājumu turpmāku attīstību. Darba apstākļi un dzīves apstākļi uz kuģiem um, šeit ir jāņem vērā starptautiskās darba organizācijas noteikumi. Uh, bet tāpat eh, jūs strādājāt arī pie sertifikātiem un patentiem, kas ir vajadzīgas kuģiem navigācijas jomā. Arī šeit ir vajadzīga vienotība, jānodrošina šo standartu saskaņošana. Tas pats attiecas arī uz ostu kontrolēm. TNT tīkli. Pašlaik atrodamies tādā situācijā, ka um, padomi tagad ir ķērusies klāt šo jautājumu risināšanai. Uh, Eh, protams, būs arī mm, pirmais lasījums parlamentā, bet es domāju, ka mums būtu svarīgi atcerēties, ka šādos nozīmīgos projektos, kas ir saistīti ar infrastruktūru un investīcijām, arī padomē vajadzētu izvērtēt mūsu priekšlikumus. Arī Keikungs, kurš ir atbildīgais referents, ir strādājis pie finansēm un vienmēr ir brīdinājis, ka mums ir vajadzīgs finansējums no dalību valstīm turpmākajiem septiņiem gadiem. Ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, tad, eh, protams, mums ir jānodrošina, lai uh, grūtā ekonomiskā situācija dalību valstīs attīstītos pozitīvā virzienā, un tam ir vajadzīgas investīcijas. Atbildīgie par budžeta, par budžetu Eiropas uh, Savienībā uh, būtu jāpārliecina, ka viens procents no Eiropas Savienības budžeta nav nemaz tik daudz, bet, protams, mēs nezinām, ko nolems lielās dalībvalstis. Limasols deklarācija uzskatu bija ļoti svarīgs punkts, ko jūs pieminējāt. Tas bija arī tāds strateģisks jautājums, kas mums ļāva domāt par kopējo transportu politiku. Satiksmes jautājumos Mums ir bijušas ļoti nozīmīgas uzklausīšanas, kurās ir vēlreiz pierādījies, ka vidusjūras reģions šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Protams, mm, e, tikai ar jūsu prezidentūru ministra kungs noteikti nepietiek, bet, protams, ir jādomā par dažādiem ekonomiskiem jautājumiem. Integrēta jūras politika. Es būtu cerējis, ka mēs būtu vairāk paveikuši pie šī punkta. Uh,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 Um... Es arī vēlētos jums pateikties par ļoti labo ievadu. Es domāju, ka ir vairāki punkti, kas ir ļoti svarīgi. Protams, ne viss vēl nav paveikts, piemēram, tahogrāfu jautājums. Tāpat arī mums ir jādomā par labāku drošības ceļiem. Tahogrāfi ir ļoti nozīmīgs jautājums, kas mums ļautu domāt par labāku drošību. Ir jāizmanto jaunākā tehnoloģija un ir jādomā arī par to, kā vērsties pret krāpšanos un nodrošināt, lai visi ievērotu noteikumus. Mana politiskā grupa uzskata, ka šeit vajadzētu ieviest dažus grozījumus, proti, ja ir runa par uh, ceļu satiksmi. Šīs izmaiņas ir jāizā veidā, un, protams, šeit būs runa arī par tahogrāfiem. Tagad par aviācijas pakotni. Esam daudz strādājuši pie dažādiem dokumentiem. Strādājām gan pie līdostu jautājumiem, gan par, pie laika nišu piešķiršanas, domājām arī par troksni. Es domāju, ka vispārējā pieeja līdzinās jūsējai, un domāju, ka mums izdosies vienoties par šo dokumentu paku kopumā. Ja runa par dažādu vienošanos izpildi, esam runājuši par kopīgu laika telpu. Bija tikšanās 5. decembrī, kur mēs runājām par funkcionālajiem gaisa blokiem. Un man likās, ka tas, kas notiek dalībvalstīs, īstenībā ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem tiesību aktiem. Šīs vienošanās, ko mēs pieņemam saskaņā ar noteikumiem, ir jāizpilda. Domāju, ka noslēgumā vajadzētu saprast, ka tas nāks par labu gan patērētājiem, gan ekonomikai, gan attiecīgajai nozarei. Arī vide noteikti no tā gūs labumu, tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt šo noteikumu izpildi. TNT jautājumi. Tuvākajos gados būs izšķirošs. Centīsimies būt pēc iespējas objektīvāki, ja runa par transporta infrastruktūru Eiropā. Vēlamies, lai iekšējais tirgus darbotos efektīvāk. TNT ir ļoti nozīmīga daļa. Protams, ir paveikts jau daudz laba, un mēs turpinām paļauties uz jūsu atbalstu tuvāko mēnešu laikā. Jūs, protams, turpināsiet darboties padomē. Un mums vajadzēs pieņemt lēmumus arī par budžeta sadali. Tur būs runa par miljardiem eiro, eiro sadali. Noteikti, ka nav jēgas pavadīt daudz laika pie TNT noteikumu izstrādes, ja galu galā izrādīsies, ka TNT netiks piešķirts vajadzīgais finansējums ir jānodrošina, lai šis finansējums TNT tiktu nodrošināts. Tāpat arī mums ir jādomā par mm, to, lai visi tiesību akti, kas tiek pieņemti, tiek izpildīti un lai nerodas problēmas trūkstoši finansējuma dēļ. Protams, ne viss ir paveikts, un mēs labprāt eh, ar jums sadarbosimies arī tuvākajos mēnešos. Uh, Paldies, un tagad liberāla demokrāta vārdā uh, Benjana kungam vārds. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Sorry, I was, I said I was distracted. Es atvainojos, es uh, biju nedaudz uh, uh, aizrunājies un īsti nezinu, par ko tagad ir runa, vai mēs runājam par kamāla ziņojumu. Nu, ja jums nav nekādi komentāri par uh, uh, ministra teikto, par viņa pausto, tad es došu nākamajam runātājam vārdu. Beņon, Beņon uh, kungs, jums ir kaut kas sakāms vai nē? Um, es uh, nevēlos izteikties, nebiju gatavs to darīt, un šeit ir problēmas, jo cilvēki ir uh, nav varējuši ierasties, tāpēc, ka nebija līdmašīna tā tālāk. Labi, tādā gadījumā Krāmerkungam vārds uh, zaļo grupas vārdā, kurš noteikti jau trīs no nepacietības. Lielas paldies, priekšēdētāji. Es vēlētos sirsnīgi pateikties uh, Kipras prezidentūrai un arī ministra. Um, teiktais man likās ļoti interesants. Es vēlējos komentēt uh, dažus punktus. Protams, tikšanās Limasolā bija ļoti svarīga, bet atcerēsimies arī par padomi un par valsts un valdību vadītājiem tie īsnībā pārkāpja tiesību aktus, ko tie paši ir pieņēmuši. Vienotajai gaisa telpai vajadzēja stāties spēkā jau 5. decembrī. Šis regulējums būtu ļāvis mums ietaupīt naudu, tas būtu ļāvis mums arī uh, samazināt uh, izmešus un uh, vērsties arī pēc uh, daudzām citām problēmām, bet neskatoties uz to, tas netika īstenots. Uzdod jautājumu, kas īsti te notiek, vai vispār šie likumi uh, ir visiem vienaldzīgi, vai mēs nevaram tos izpildīt? Kādas tad bija šīs diskusijas? Varbūt mums varētu mums atbildēt, kāpēc mēs nevaram to izpildīt. Esmu no Vācijas. Kāpēc Vācijas valdība uh, kavējas? Uh, izpildīt šos tiesību aktus, uz kuriem tā ir uzstājusi un centusies nodrošināt, lai šie tiesību akti būtu vienoti, jo no tiem gūtu labumu visas puses. Protams, mēs eh, esam daļa no šīm iestādēm, šīs iestādes iespējams nav pietiekami cauredzamas un labas, bet varbūt jūs varētu mums pateikt, eh, kā jūs to redzat, uh, Galu galā visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā ir jāpilda noteikumi, bet šķiet, ka tas neatiecas uz augstākajiem pārstāvjiem padomē. Varbūt jūs varētu sīkāk par to izteikties. Uh, apkalpošana un pakalpojumu uz zemes. Mēs, uh, plenā, mēs uh, ar lielu vairākumu to noraidījām, un tad, kad mēs par to diskutējam, arī šodien tas būs uh, darba kārtībā, jūs varat man ticēt, uh, Tas, kas tika minēts jau sākumā, šī apkalpošana uz zemes attiecas varbūt tikai uz trīs lidostām, taču um, 15, 20 um, gadu laikā šie noteikumi vairs nebūs nevienam vajadzīgi. Vai jūs uzskatāt, ka ir svarīgi ar to nodarboties? Mums vajag radīt tādus Eiropas noteikumus, kas būs būtiski tikai kādām trīs lidostām. Manuprāt, tā ir laika šķērdēšana, jo īpaši, ja mēs zinām, uh, Um, cik patvaļīgi var apieties ar Eiropas likumiem. Mm, trešais punkts - reģionālās lidostas. Jūs nedaudz pieminējāt šo ziņojumu. Esmu saņēmis informāciju no reģionālās lidostas Kaselē. Tikai jūsu informācijai no Kaseles ar vilcienu var um, aizbraukt līdz Frankfurtes lidotai, lidostai. Tur ir vajadzīgi tikai 1 stunda un 38 minūtes. No Frankfurtas lidostas var pat aizno lidot uz jebkuru vietu pasaulē. Taču, neskatoties uz to, tika izrādīta pretestība šādas reģionālās lidostas uh, būvēšanai. Protams, no šādas lidostas nav nekādas jēgas. No tās eh, katru nedēļu izlido tikai 12 eh, lidojumi. Uh, Un uh, viena no līdzsabiedrībām, kas darbojas šajā lidostā, īstenībā jau ir gandrīz bankrotējusi, un mēs nekādu informāciju no viņas nevaram iegūt. Atcerēsimies, ka uh, pagājušajā gadā uh, nemaz nebija tik daudz pasažieru, kas izmantoja šīs lidostas pakāpojumus. Līdz ar to šī uh, lidosta uh, ir daudz ko zaudējusi. Tas nozīmē, ka katrs pasažieris šo lidostu īstenībā subsidē, lidojot no šīs lidostas. Vai tas nozīmē, ka nauda šeit nerada nekādas problēmas, vai mums nevajadzētu paskatīties vairāk uz to, cik daudz naudas tiek šķērdēts, atceroties to, kāda situācija pašlaik ir Eiropā? Atcerēsimies, ka šis princips lietotājs maksā ir ļoti nozīmīgs, un manuprāt, mēs šeit pārkāpjam vairākus principus. Vai par to padomē tiek diskutēts? Kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Protams, mums ir visur jātaupa, izglītībā un tā tālāk, bet atcerēsimies, ka atrodoties gaisā, eh, cilvēks ir daudz vairāk apdraudēts nekā jebkur citur, un šeit mēs uh, gribam vēl vairāk taupīt. Uh, Pirms uh, Ziemassvētkiem šeit parlamentā mēs uh, šeit uh, ar lielu vairākumu pieņēmām tādu vēlmju sarakstu. Protams, pirms Ziemassvētkiem ir daudz ko vēlēties. Vai mums nevajadzētu paredzēt kaut kādas rezerves? Galu galā mēs taču zinām, cik mums naudas ir. Protams, šī nauda tiek arvien saīsināta. Atcerēsimies, ka ir um, jādomā par tādiem projektiem, kas ir izpildāmi, kas ir īstenojami. Uh, pēdējos 30 gados šāda vēlmju sarakstu sastādīšana nav mums neko daudz devusi. Paskatīsimies, kas notiek ar dzelzceļa tāpu, paskatīsimies, kur ir šie trūkumi, un šie trūkumi ir tur, kur ir robežas. Es domāju, kāda, ka šeit vajadzētu nodrošināt pievienoto vērtību no Eiropas puses, un es gribētu zināt, vai padomē par to diskutē. Paldies! Un tagad uh, goja vārdā Kolčakungam vārds. Paldies, priekšsēdētā kungs. izvēlēšos runāt savā dzimtajā valodā. Vēlētos pateikties Kipras prezidentūrai. Es zinu, ka Kipra kopā ar Grieķiju pašlaik pārdzīvo uh, grūtus laikus, bet es gribētu teikt, ka viņi ir labi pastrādājuši šajos šajā situācijā. Runājot par tahogrāfu jautājumu, tas ir ļoti svarīgs. It, īpaši kravu pārvadājumu jomā, bet kas man te īsti pietrūkst? E, attie, e, šo pašu nosacījumu attiecināšana uz nelielajām kravas automašīnām, e, kuras vāda profesionāli šoferi, faktiski viņiem nav nekādas aizsardzības, pilnīgi nekādas. Uh, ja eh, salīdzina, piemēram, ar lielajiem kravu pārvadātājiem. Viņi faktiski strādā eh, kā vergi. 14 stundas dienā viņi strādā, guļ kaut kur ceļmalā. Būtībā viņi ir ļoti neaizsargāti. Sociālai apstākļi ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, tad, kad mēs runājam par lielo kraus automašīnu vadītājiem un eh, viņi būtu jāaizsargā, bet ja mēs gribam atrisināt visas problēmas, kas ir saistītas ar autopārvadājumiem, nu, eh, pirmkārt, eh, apmācība nav vienāda visiem autovadītājiem visās eh, valstīs. Lielākā daļa avāriju, kā pierāda statistika, rodas tā saucamā cilvēku faktora rezultātā, nevis tehnikas nebūšanu vai kādu ceļu defektu rezultātā. Un tādēļ padomē vajadzētu rūpīgāk pievērsties eh, šiem jautājumiem kopā ar parlamentu. Es gadā nobraucu apmēram 80 tūkstošus kilometru. Un ja jūs arī braucat pie stūras, jūs ļoti ļoti labi zināt, cik uh, daudziem autovadītājiem trūkst elementāru zināšanu un iemaņu. Nu, es domāju, ka mēs esam labi pastrādājuši, mēs uh, esam pie ceturtās pakotnes. Es, protams, saprotu, ka uh, eh, Kīpra un arī nākamā prezidentūra īrija mm, varbūt nav īpaši interesēti kontinentālajos pārvadājumos. Uh, Taču jāsaka, ka 15 gadus mēs runājām par infrastruktūru un visdažādākiem modeļiem, un visi tie ir izrādājušies eh, kļūdaini. Nu, es domāju, ka ir jāmeklē kāds racionālāks risinājums, un iespējams, ka varbūt vajadzētu attīstīt atteikties no milzu plāniem un koncentrēties uz drošības aspektiem, uz noteikumu noteikumu unificēšanu, troksnis eh, un citas problēmas, bet mēs neesam pārāk koncentrējušies uz putekļu līmeņiem, piesārņojumu, man liekas, tie ir. Tās ir vājās vietas gaisa transportā. CO2 emisijas eh, un citi citu kaitīgu vielu emisijas no lidmašīnām, protams, arī ir problēma, kā arī citi jautājumi kā arī vidas vispārējais piesārņojums. Nu, nesam mēs tālu pavirzījušies priekšējā jomā. Daži uzņēmumi vienkārši atsevišķi ir sākuši risināt šīs problēmas brīvprātīgi. Uh, apkalpošanu uz zemes pakalpojumi. Nu, es domāju, jābalso nē. Manuprāt, šis jautājums ir ļoti līdzīgs uh, liberalizācijas jautājumam, pakalpojumu liberalizācijas jautājumam ostās. Šeit ir runa par uh, sociālo aizsardzību visiem strādājošiem, kas darbojas apkalpošanas uz zemes pakalpojumu jomā. Es domāju, ka mēs šeit izsūtam ļoti nepareizu vēstījumu. Un uh, runājot par uh, gaisa telpas uh, apvienošanu virs centrāla Eiropas. Mēs par to runājam jau gadiem. Ja mēs runājam par Single European Skies, es īsti nezinu, kā mēs pie tām vienotajām debesīm nonāksim, kā mēs noslēgsim vienošanos. Centrāla Eiropa ir vissvarīgākais reģions, bet es atkal nezinu, vai īrijas prezidentūra būs īpaši interesēta strādāt šajā virzienā. Tālāk, iekšzemes ūdens ceļi. Uh, un jūras transports. Nu, arī šeit es ļoti augsti vērtēju Limasols iniciatīvu, bet tā kā Čehija, Čehija nav izējis uz jūru, mums īpaši svarīgi ir iekšzemes ūdeņi, un šai sakarā padomu un komisiju vai arī mani kolēģi parlamentā šķiet eh, zina tikai vienu ūdensceļu Eiropā, un tā ir Reina, nu varbūt vēl arī dažas kanāls Beneluksā un Francijā, bet par pāriem ūdensceļiem viņiem īpašu nav zināšana, kad mēs sākam runāt par citām Eiropas daļām, viņi jūtas samulcuši, un viņiem šķiet, ka mums eh, vispār nav jārunā par šiem citiem Eiropas ūdensceļiem. Nu, nedrīkst aizmirst, ka šis ir viens no uh, vidē draudzīgākiem transporta veidiem, un mēs to nepietiekami novērtējam, nepietiekami e, izvērtējam. Donava ir Eiropas lielākā upa un nevis Reina. Tāpēc mums arī to nevajadzētu aizmirst. Un arī Odēra un Elba e, nav aizmirstāmas kas, manuprāt, būtu svarīgi. Kīpras eh, prezidentūrai vajadzētu atskārst, ka eh, jūras transports un jūras pārvadājumi nav vienīgie pārvadājumi pa ūdeni. Tālāk TNT eh, un uh, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments. Nu, investīcijas un struktūrāls investīcijas uh, E, krīzes laikā var atrisināt daudz un dažādas problēmas. Ja mēs vēlamies izmantot resursus saprātīgi. Taču, lai to visu veiksmīgi izdarītu, ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Ja Eiropas Savienība vēlas, lai to uzskatītu par vienotu veselumu, par kopumu, mēs nevaram paturēt tik zemu finansējumu līmeni un tik mazu ieguldījumu līmeni. Ar 1% no IKP te nekāda gadījumā nepietiek, ir vajadzīgi vismaz divi, un to pateiks jebkurš ekonomists praktiķis, un mēs netrīkstam novērtēt šīs lietas par mazu. Tātad lielākiem maksātājiem, lielākiem ieguldītājiem ES budžetā būtu tas jāņem vērā. Paldies, un tagad vārds uh, pēdējiem komentāriem. Kolkungam. Kohkungs. Lielas paldies, um, um, ministra kungs, par jūsu uzrunu, lielas paldies arī par jūsu solījumiem, par to, ko esat izpildījis. Man mazliet trūkst tādu reālu taustāmu rezultātu. Es uh, Eh, gribēju pieminēt divas lietas. Pirmais šis elektroniskais brīdinājums zvans, eh, kas varētu glābt cilvēkiem dzīvības satiksmes negadījumos. Mēs cerējām, ka to eh, varētu ieviest pavisam drīz ar ieviešanas termiņu divi gadi, bet šķiet, ka mums tomēr tas neizdosies un tieši komerciālu jautājumu dēļ. Nākamais. Leute lange fahren und dabei einschlafen. Deshalb Verkehrssicherheit digitālai tahometri. Arī ar tiem ir grūtības, jo bieži vien uh, cilvēki vienkārši aizmieg un tad eh, nes, nespēja ieslēgt šos uh, mērītājus. Es domāju, ka jūsu palīdzība mums būtu noderējuši šo jautājumu risināšanā, bet noteikti tā noderēs arī nākotnē. Paldies uh, Koha kungam, paldies arī ministram uh, par atbildēm un tad vēlreiz vārds ministram secinājumiem. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Jā, paldies. Priekšsēdētāji. Es vēlētos atbildēt uz jūsu komentāriem un jautājumiem, kas izskanēja. Ņemot vērā, protams, laika ierobežojumu, kas ir atvēlēts manām atbildēm. Vispirms paldies visiem par jūsu uh, komentāriem un paldies eh, par labajiem vārdiem, ko veltījāt mūsu eh, prezidentūras paveiktajiem. Eh, runājot par Limasolas padomas vēstījumiem vai to noskaņojumu un garu, jāsaka, daudz no jums to pieminēja dalībvalstīm tagad ir jāīsteno mūsu saistības attiecībā uz eh, vienotēm Eiropas debesīm, Single European Sky. Limasolas eh, tikšanās reizē mēs eh, izdarījām tādu zināmu inventarizāciju par to, kāda ir seko esošā situācija, un Kālas kungs ar ministriem apsprieda e, to, kas būtu jādarāms e, turpmāk, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Kas attiec uz e, Kramerkunga teikto, mums ir jāpilda savas saistības un savi solījumi. Ir jāīsteno Eiropas tiesību akti un jāpilda tie īpaši e, šodien, kad mēs pārdzīvojam ekonomisko krīzi. Έγινε σημαντική πρόοδος σε όλη τη δέσμη μέτρων για τα αεροδρόμια un ir uh, panākts patiešām ievērojams progress attiecībā uz eh, dažādiem pasākumiem, um, kas uh, regulē lidostu darbu. Es domāju, ka ļoti drīz mēs nonāksim pie vienošanās, jo šeit uh, parlamenta un padomas pozīcijas ir diezgan satuvinātas. Kas attiecas uz uh, sauszemes transportu. Mūsu prezidentūras laikā esam panākuši ievērojami pavirzīšies priekšu tahogrāfu jautājumu jomā un tehnisko apskašu uh, tiesību aktu veidošanas jomā. Un es domāju, ka šis labais darbs arī turpināsies īrijas prezidentūras laikā. Kas attiec uz tahogrāfiem, mēs uh, respektējām vairumu dalību valstu vēlmes uh, īpaši attiecībā uz eh, transporta līdzekļiem no 2,8 līdz 3,5 tonām, un tiem ir paredzēta atkāpe. Nu, tam nav nekāda sakara ar mūsu nacionālajām interesēm. Mums eh, nebija, mēs nerealizējām nekādas iniciatīvas, mm, kas būtu nākušas no komisijas Eh, mūsu prezidentūras laikā. Eh, saskaņā ar informāciju, kas ir manā rīcībā, jauns pasākumu kopums eh, tiks prezentēts padomē, un tas pats attieksies, attiec, un jauns priekšlikums attieksies arī uz ceturto dzelzceļa pakotni. Dzelzceļa transports, protams, ir ļoti nozīmīgs Eiropā. Nākamēnes notiks daudz svarīgu lietu. Uh, padome un Eiropas parlaments eh, konstruktīvi sadarbosies, lai panāktu vienošanos. Cik tāl, eh, tālāk runājot par izplūdes gāzēm un emisijām no transporta. Tas ir būtiski svarīgs no, uh, jautājums, un ļoti cerams, ka aviācijas jomā mēs drīzumā panāksim uh, Uh, svarīgi, tātad svarīgas vienošanās globālajā, uh, globālā līmenī. Paldies par uzmanību un laiku, ko veltījāt. Paldies ministru kungam. Transporta komitejas vārdā gribu jums pateikties par uh, um, darbu, ko jūs veicāt uh, padomas uh, ietvaros, transporta jomā. Jūs esat tiešām izskatījuši ļoti daudzus svarīgus jautājumus. Pateicos arī par ļoti tādu patīkamo darba atmosfēru un vēlam veiksmīgu turpinājumu šiem dosie, šiem jautājumiem īrijas prezidentūras laikā. Un paldies arī no visiem mūsu komitejas locekļiem. Mes chers collègues. Cienījamie kolēģi. Kolēģi du PPE. Dārgie tautas partijas kolēģi. Man ir tas prieks mūsu vārdā sveikt īrijas transporta ministru Leo Varadkarkungu, kurš vadīs transporta padomas sēdes un kurš mums pastāstīs par galvenajiem jautājumiem kas tiks apskatīti uh, īrijas prezidentūras laikā transporta jomā. Tātad dosim vārdu ministru kungam, pēc tam dosim vārdu koordinatoriem uh, uzdot jautājumus. Un šķiet, ka mums arī laika vairs nav tik daudz, tāpēc vajadzēs limitēt izteikšanās laiku. Ministrs kungs, jums vārds. Thank you all very much. Um... Liels paldies! un sveicināti visi. Vispirms es vēlētos pateikties komiteja par šo iespēju prezentēt mūsu prioritātes transporta un turismu sektoros mūsu prezidentūras laikā. Vispirms vēlētos apsveikt manu eh, kīpriešu kolēģi par ievērojamo progresu, ko viņa komanda panākusi virknē ļoti svarīgu eh, tiesību aktu, īpaši jūrlietu politikas jomā, kas e, daudzus šajā komitejā interesē. Man ir bijušas iespējas tikties ar Brianu un virkni citiem komitejas locekļiem pirms prezidentūras, un es domāju, ka šie kontakti man ir devuši e, ieskatu tajā, kāda ir uh, jums īpaši attiecībā uz transportu un turismu attīstību Eiropā. Kā jebkura demokrātiska institūcija, parlaments pārstāv daudz dažādu viedokļu un nav izņēmums arī šī komiteja. Uh, Tuvojoties prezidentūrai, es pētīju, cik ļoti dziļas ir jūsu zināšanas un pārliecinājos par to patieso dziļumu, par to, kā jūs pieņemtie lēmumi ietekmē Eiropas pilsoņus. Un tieši tādēļ. Uh, Es centīšos padarīt mūsu prezidentūru veiksmīgu. Pārstāv dažādas viedokļas un perspektīvas. Es esmu pārliecināts, ka virkne uh, mērķi mums ir kopīgi. Vispirms, uh, atgriežot Eiropu uz stabila ekonomiskā un fiskālā pamata, nodarbinātības iespējas īpaši jauniem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem. Īpaši svarīgi atjaunot sabiedrības uzticību Eiropas institūcijām jo mums gal, eh, ka tās spēja rīkoties Eiropas eh, pilsoņu interesēs. Tālāk mēs esam arī apstiprinājuši plašu programmu, ņemot vērā noteikts mūsu noteikts prioritātes. Un tieši tādēļ galvenais ir virzīt likumdošanu, kas radītu apstākļus stabilitātei, izaugsmēji, uh, un darba vietām turpmākajās desmitgadēs. Es zinu, ka šajā komitejā tāds pats viedoklis, un, protams, ka transports ir svarīgs šajā jomā, jo tikai tādā veidā var uh, veicināt Eiropas konkurētspēju, un tikai tādā veidā var funkcionēt kopējais tirgus. Transports. Uh, Mūsu prioritāte transporta ziņā būs efektīvāks un ilgspējīgāks transports visai Eiropai. Kā jūs eh, zināt, tad Mēs esam pēdējais prezidentūra trio pie pašreizējās komisijas un pašreizējā parlamenta, un laiks spēlē pret mums, jo es likumdošanas projekts var būt sāpīgi lēns. Tādēļ jebkuri jauni priekšlikumi, kas parādīsies, uh, Eh, mēs no tiem neatteiksimies, bet, protams, izmantosim iespējas tos pabeigt, ja vien būs iespējams. Mēs sadarbojamies ar Grieķiju un Lietuvu, mūsu trio partneriem, lai varētu pēc iespējas efektīvāk darboties. Eh, Kālas kungs apliecināja, ka mēs pavisam drīz ieraudzīsim trīs ļoti būtisks iniciatīvas no komisijas puses eh, - dzelzceļpakotni, tālāk tīra transporta pakotni un tas ir svarīgi atjaunīgo enerģiju sakarā un arī pasažieru tiesību priekšlikumu. Tas ir zināmā mērā pretrunīgs, bet tur eh, tas var ievērojami ietekmēt pilsoņu intereses. Nu, lūk, mēs arī runāsim par EMSA finansēšanu, pasažieru kuģu drošību un zilās jostas iniciatīvu, kas ir būtisks elements veicinot konkurētspēju jūrlietu sektorā arī vienotās Eiropas debesis. Būtisks, eh, ka šeit ir efektivitātes palielināšana un ietekmes uz vidu samazināšana no aviācijas sektora. Un ņemot vērā, eh, cik mums ir laika, nu, mēs darīsim, ko varēsim. Ir jāizdara izvēle un jāstūrē process eh, pēc iespējas uh, efektīvāk, lai sasniegt mūsu mērķus. Es eh, darbošos kā veicinātājs, lai panāktu vismaz vienošanās par galvenajiem tiesību aktiem, taču eh, vienošanās ir, nav jāpanāk tikai vienošanās dēļ, un nav vērts vienoties par vismazāko kopsaucēju. Jo tā, eh, labāk, ka nav nekāda priekšlikuma nekā tādi vāji priekšlikumi un nevajadzētu nacionālās uh, intereses uh, stādīt priekšā Eiropas interesēm. Gal galā Eiropas infrastruktūra ir jādarbojas Eiropas interesēs. Īrija ir ļoti atkarīga no efektīvas dzelzceļa darbības, piemēram, Lielbritānijā un citā Eiropā, lai mēs konkurēt spēj, par konkurētspējīgām cenām varētu nogādāt kravas uh, kontinentā. Un tas ir saistīts arī ar citiem transporta veidiem. Mēs, mūsu ekonomika lielā mērā balstās uz eksportu, un tas nozīmē, ka ir jārisina transporta problēmas un šaurās vietas eh, visā Eiropā, lai sasniegtu mūsu tautsēmniecības attīstības mērķus. Un TNT līdz ar to un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments šeit ir īpaši svarīgi. Un cerams, ka finansējums paliks tādā pašā līmeņā. Uh, droši vien, ka nē, bet jāinvestē transportā noteikti, jāturpina investēt, bet ir svarīgi izvēlēties, kur uh, investēt. Un līdz ar to ir jāmērķē ierobežotie resursi mērtiecīgāk. Ja mēs izrādīsim arī lielāku iniciatīvu, lai piesaistītu privātu sektoru līdzdarboties šajos uh, investīciju projektos. Tālāk uh, vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu, protams, ietekmēs daudz ko, turēsim īkšķus, tuvākajās pāris nedēļās cerēsim, ka būs viss labi. Uh, Es, protams, saprotu, ka ir ierobežojumi visā budžetā un e, transporta sektora budžeta samazinājums var izrādīt īpaši negatīvu ietekmi. Un mums ir jānodrošina, lai mēs varētu aizstāvēt e, budžeta nepieciešamību Eiropas infrastruktūras instrumentam. Uh, Un labs rezultāts eh, DESTNT eh, mums varētu palīdzēt un radīt labu eh, schēmu investīcijām. Es zinu, ka Kumisakos kungs un Etrokungi ir gatavi sadarboties ar padomi, lai varētu nodrošināt šim dokumentam pozitīvu iznākumu. Lai mēs panāktu labu vienošanos par, desmit, par TNT regulu, uh, Eh, kas nodrošinās eh, ieguldījumus eh, Eiropas transporta tīklos. Es nenovērtēju par zēmu mūsu pūliņus, kas būs jāveltī, lai panāktu vienošanos, bet mēs darīsim visu, kas būs mūsu spēkos, un jāatceras, ka TNT ir 40 gadu perspektīva, un tādēļ tas ir ļoti svarīgs. Lidos pakotne arī mums ir svarīga. Uh, lai paaugstinātu uh, sektora konkurētspēju Eiropā, trīs galvenie elementi, uh, galvenokārt apkalpošana uz zemes, un šis ir ļoti svarīgs elements, uh, un es saprotu, ka tas rada īpašas grūtības un īpaši jūtīgs. Es saprotu, ka arī šī ir jūsu prioritāte, un šodien mēs arī dažiem par to runāsim, un es ceru, ka uh, Eiropas parlaments radīs eh, ceļu, kā virzīties uz priekšu, lai mēs varētu nobeigt šo pakotni. Un tad, kad būs eh, skaidrība par apkalpošanas uz zemes pakalpojumu ziņojumu, tad eh, sadarbojoties ar parlamenta deputātiem, mēs mēģināsim nodrošināt atbalstu arī šai pakotnē. Mēs esam salu nācija un mums ir jūliet tradīcijas un mēs, protams, aizstāvam ILO darba konvenciju. Tas nodrošina jūrniekiem uh, tiesības un to aizsardzību. Un e, tieši tādēļ ir labi, ka notiek e, darbs ar šo e, tātad konvenciju, pieņemot attiecīgās regulas. Emocijas stājās spēkā šī gada augustā un svarīgi, ka jūs esat gatavi ratifikācijai. Ratifikācijas process daudzās valstīs ir sarežģīts un nepietiekoši ātrs. Ratifikācija uzskata prasa daudzu gadu likumdošanas pārskatīšanu. Bet es ceru, ka dalībvalsts tomēr to paveiks laikā. Es zinu, ka Brēns Simpsons eh, vēlas runāt par, eh, strādāt eh, par, pie ostu valstu dokumenta un arī karoga valstu projekta. Un tālāk runājot par cietzemes transportu, mēs runāsim par tahogrāfu regulu. Un cerams, ka mēs paļaujoties uz labo gribu no abām pusēm, varēsim panākt vienošanos. E, šie ir dokumenti, kurus mēs cerams pārnāsim ar jums kā līdzvērtīgiem partneriem sarunās, un šodien varbūt nav vērts e, padziļināt runāt par e, sarkanajām līnijām un tā tālāk, bet tam būs laiks bet gal, galā ir jā, jādomā par to, kā novest šīs sarunas līdz veiksmīgam iznākumam. Es minēšu dažus likumdošanas projektus, ko mēs sagaidām no komisijas tuvākajos mēnešos. Mēs nesagaidām, ka uh, trialogu veidā mēs nonāksim jau līdz parlamentam, taču es zinu, ka ir vilkne priekšlikumu, kurus transporta komiteja ar lielu interesi gaidīs un uh, vēlēsies apspriest. Eh, Ceturtā dzelzceļa pakotne tā ir identificēta kā galvenā prioritāte vienotā tirgus aktā divi, un tā ir arī padomas darbkārtības prioritāte. Cerams, ka nebūs kavēšanās no eh, komisijas puses attiecībā uz eh, publikāciju. Tas saistās ar daudz tehniskiem jautājumiem, runājot par interoperabilitāti un citiem tehniskiem jautājumiem virzīties eh, uz priekšu tehnisko aspektu jomā, lai panāktu pilnībā uh, integrētu kopēju Eiropas dzelzceļu. Mums ir liels eh, intereses, kopīgs intereses šajā failā, un mēs ļoti uzmanīgi to virzīsim uz priekšu. Uh, tālāk, uh, Eiropas dzelzceļa kopiena organizēs paneļa diskusijas par jautājumiem, kas saistās ar periferāliem, reģionāliem tīkliem, tāpat arī gaisa pasažieru tiesības arī ir svarīgs jautājums, kas padomē tiek virzīts uz priekšu. Komisijā tur vēl jāpabeidz savs diskusiju darbs. Mēs ceram, ka šie priekšlikumi labāk izskaidros tādus jautājumus kā pasažieru tiesības, tīpaši tad, ja tiek atcelti reisi vai arī tiek liekt iekāpšana, kas, es zinu, gadās un notiek šodien. Par Eiropas pilsoņu gadu runājot. Tātad tur būs spēcīga rezonance visādām tēmām Eiropas Savienībā. Un uh, šai ziņā jārunā par uh, tīru transportu. Šī iniciatīva būs ļoti svarīga. Kalas kungs uh, noteikti centīsies tālāk virzīt jautājumu par atjaunīgo energoresursu izmantošanu, tāpat arī par elektriskiem transporta līdzekļiem. Vīrī šo lietu ir mēģinājis virzīt. Uh, Un eh, katrā ziņā man būs interesanti strādāt ar ministriem, mēģināt rast kādu vienošanos, kādu vienprātību. Šī ir joma, kur Eiropa noteikti var uzņemties vadošo pozīciju. Un uh, raudzīsimies, kāds būs rezultāts jūnijā uh, padomē. Vēl par jūrniecības sektoru. Mēs darbosimies pie pasažieru kuģu drošības, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kā jūs zinat, ņemot vērā kā Dekasta Konkordija, uh, kuģa katastrofas pirmā gada diena tuvojās. Un uh, Eh, tāpat arī zilo joslu eh, iniciatīva eh, tiks tālāk izstrādāta. Transporta komiteja ir galvenā komiteja arī, kas darbojas pie integrētās jūrniecības politikas. Tur darbu vadīs īrijas ārlietu ministrija. 89 tūkstoši uh, jūras robežas mums ir, un šim jautājumam īrijas prezidentūra piešķirs ļoti uh, lielu uzmanību. svarīgākais mums būs arī jūrniecības uh, telpiskā plānošana, būs arī priekšlikums par piejūras zonu pārvaldību. Mēs ceram saņemt uh, padomus uh, pozīciju un ceram, ka Lietuvas uh, lai, uh, prezidentūras laikā sāksies starpiestāšu sarunas. Ir arī vairāk tehniski ļoti svarīgi jautājumi uz uh, mūsu galdu, kur cerams padomu apstiprinās vispārējo pieeju. Tā būs jaunā jūrniecības aprīkojumu direktīvu par aprīkojumu uz kuģiem un vēl divu failu, pie kuriem strādājam. IMCO un ENVI komiteja strādā par recreational craft un par mehāniskiem transporta līdzekļiem. Tālāk par ceļu tehniskās gatavības pakotni pie tās strādāsim, centīsimies strādāt pie minimāliem standārtiem, periodiskai uh, transporta līdzekļu pārbaudei, uh, uz ceļiem arī padome ir panākusi vienošanos par to, ka nepieciešama šāda periodiska pārbauda, tātad tur ir priekšlikums. Strādāsim pie minimāliem standartiem drošības noteikšanai un lai minimizētu arī administratīvās izmaksas un slogu. Turpmāko sešu mēnešu laikā ceram panākt padomas vienošanos vēl par diviem failiem, lai Lietuvas laikā varētu tikt uzsākt sarunas ar uh, parlamentu koordinatoriem. Parlamentam ir ļoti spēcīga pozīcija ceļu drošībā. Mums, protams, nav monopols un vienīgās mm, tiesības noteikti, kas ir labākais. Mēs rīkosim Dublinā mūsu prezidentūras laikā konferences par ceļu drošības jautājumiem, lai notiktu viedokļu apmaiņa par labāko praksi saistībā ar šiem tik svarīgiem jautājumiem Eiropas pilsoņiem. Mēs runāsim par nopietniem, nopietnām avārijām un ievainojumiem, ka var būt tādās. Runāsim par ievainojumu par avāriju novēršanu. Arī parlamentu perspektīvu mēs šajā konferencē gribam uzkrausīt īrijā. Tāpat notiks arī 9. ITS kongress no 4. līdz 7. jūnijam, un tur tiks likts uzsvars uz uh, viedu transporta sistēmu optimizēšanu visā Eiropas Savienībā. Uh, Alans Kelijs, kurš ir jūsu bijušais kolēģis šeit parlamentā, viņš uh, vadīs darbu pie šīs konferences. Un vēl par turismu daži vārdi, kas arī, es zinu, ir jūsu koros un arī man darba ietvaros. Turisms ir ļoti būtisks sektors visai Eiropas ekonomikai, it īpaši tāpēc, ka tas atbalsta nodarbinātību un ekonomisko darbību Eiropas Savienībā, ir vietas, uh, kas ir varbūt mazāk ierobežotas citām ekonomiskām darbībām. Irijas prezidentūra atbalsta, at, ilgspējīgu turismu atbild, attīstību. Jaunas Eiropas Savienības politikas ietekmē turismu sektoru, un mēs raudzīsimies, kontrolēsim, kāda būs šī ietekme tuvākajos mēnešos. Par kosme programmu sarunas, kā jūs zinat, ir uzsākušās, un tās vadīs mans kolēģis Brūtankungs, kurš vada darbu šajā nozarē. Un visbeidzot, gribētu pieminēt Eh, paša parlamenta eh, darba grupu eh, turismu jomā. Es zinu, ka šī grupa strādā pie dažādiem, dažādām prioritātēm turismu jomā, un Džims uh, uh, Higgins uh, arī, mans kolēģis, darbojas šajā grupā, un viņš jau ir uzsvērs, cik svarīga šī grupa ir veicinot turismu. Un es ar nepacietību gaidīšu šīs darba grupas darba rezultātus. Uh, kultūras mantojums un uh, dabas un vēstures mantojums arī ir svarīgs. Mums notiks um, konferences šajos jautājumos 25. aprīlī. Un jautājums būs par tieši turismu saistībā ar vēstures un kultūras mantojumu un par tiem izaicinājumiem, kādi pastāv, kā varētu turismu vairāk vērst šajā virzienā. Ja tīpaši gribu aicināt darba grupas locekļus eh, piedalīties šajā manas nu pat minētajā konferencē. Un visbeidzot, kā arī turismu un transporta ministrs, es gribētu pieminēt vēl vienu svarīgu iniciatīvu, kas notiks uh, īrijā šajā gadā Uh, tas būs tāds vesels gads pasākums. Mēs uh, svinēsim, atzīmēsim īrijas kultūru, uh, tradicionālos ēdienus, mantojumu. Tātad, ja vien kādam ir īpaši interesi par īriju, ja kādā šajā aspektā, tad paredziet, varbūt aizbraukt uz īriju 2013. gadā un jebkur, kurš apmeklē kādu prezidentūras pasākumu, mēs ļoti labprāt gaidītu atkal gadu otrajā pusē arī kā turisti atgriežamies. Tātad tā bija tāda ātra apskata par mūsu uh, prezidentūru. Atvainojos, ja nedaudz pārsniedz savu runas laiku. Es zinu, ka mums ir ambiciozs darba kārtība. Mūsu panākumi būs atkarīgi no jūsu sadarbības un atbalsta, kas tiešām mums ir nepieciešams. Laika mums nav daudz, tāpēc ķersimies pie uh, darbiem, un es ar prieku atbildēšu tagad jūsu jautājumiem. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Paldies ministru kungam, ņemot vērā to, cik daudz deputāti vēlas izteikties. Mēs sāksim, protams, ar, sāksim ar koordinatoriem un jau iepriekš pateicos, ja neizteiksieties ilgāk par četrām minūtēm, tātad četras minūtes ir jūs laika limits, lai mēs varētu apmēram iekļauties savu sanāksmes laika grafikā. Uh, Groškungs vispirms no tautas partijas puses. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, uh prezidentu, uh, ministra kungam. Paldies par jūsu programmas izklāstu. Programma ir jāsaka tāda drosmīga, uh, aizraujoša un jāsaka, ka nāk pareizajā laikā. Es uh, uh nāku no valsts, kas nav liela, bet bieži vien tās ir tieši mazās eh, valsts, kurām ir ļoti veiksmīga prezidentūra, un es ceru, ka tā arī būs jūsu gadījumā. Vēl jums veiksmi, tautas partija būs jūsu pusē, īpaši cenšoties pārliecināt padomu, ka Eiropas līmeņa risinājums bieži vien ir labāks nekā kāda cita varianta, jo uh, padome pārāk bieži cenšas rast risinājums, kas ir kaut kāds tikai papildus elements uh, risinājumam valsts līmenī tahogrāfi, es zinu, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un mēs tā uzskatām arī no savas puses, jo tas ir tāds savienojošs jautājums vai aspekts starp uh, drošību un ceļu satiksmi. Un ir svarīgi, lai cilvēki, lai mazie vidēji uzņēmumi saskata, ka tur ir Eiropai pievienotā vērtība, nevis tas ir kaut kāds kavējošs uh, sīkums. Un tāpat par citiem jautājumiem. Jūs minējāt pilsoņu tiesības vairāk kārt. Šis jēdziens izskanēja arī. Tas ir tūs mūsu sirdīm. Mēs eh, arī pie tā daudz strādājam. Visas tās iniciatīvas, ko jūs minējāt, mēs ceram, ka tās dos pievienoto vērtību Eiropā. Daudz no šiem jautājumiem ir tādas karstas tēmas, piemēram, uzlabojumi eh, gaisa pārvadājumos, tur arī visur nepieciešama šī pievienotā vērtība, un es esmu pārliecināts, ka jūsu vadībā tas tā notiks. Jaunā pakotne, ko mēs gaidam, tā būtiski ietekmēs situāciju. Jūs jau mums devāt labu piemēru tam, ko mēs sagaidām, ko mēs gribam. Mēs gribam tehnoloģisko progresu, mēs gribam, lai tas notiktu ātri, jo tas ļaus mums nodrošināt labāku telpu nozars funkcionēšanai. Tāpat laikā negribam pārāk daudz iesaistīties tādos eh, abstraktos dogmatiskos jautājumos. Jo gal galā efektivitāte ir daudz būtiskāka par dogmu, un tikai šādā veidā mēs varēsim nodrošināt pievienoto vērtību. Es eh, vēlētos arī, protams, uh, teikt, ka Higinsa kungs vēlāk izteiksies, bet, eh, protams, man ir nedaudz jāparunā arī par transeiropas tīkliem un par finansējumu. Ja mēs paskatāmies uz to, kā padoma apējas ar finanšu līdzekļiem, un jūs nākat no valsts, kas Eiropas solidaritāte ir izmantojusi divos uh, ļoti labos veidos, proti nodrošināja sev panākumus un arī pēc tam izmantoja šo solidaritāti. Varbūt jūs varētu iemācīt saviem kolēģiem, ka Transeiropas tīkli dod šo Eiropas pievienoto vērtību. Un otrkārt, ja runa par akcentu uzlikšanu, par darba vietu radīšanu, šis ir ļoti interesants instruments. Un treškārt, šeit ir runa arī par reģioniem, kurus var atbalstīt, kuriem var dot šādu ekonomisko stimulu. Arī tādēļ šis ir ļoti interesants instruments. Bet ja mēs šeit runājam par mīnus 10, mīnus 20, mīnus 30 procentiem, tad mums tas neizdosies. Lūdzu saviem kolēģiem arī norādiet, ka šeit ir runa par projektu svītrošanu, nevis par 10 procentu pozīcijas svītrošanu. Šeit ir runa par cilvēkiem un par valstīm. Šis ir viens no galvenajiem rādītājiem kas mums ir būtisks, jo Transeiropas tīkla ir tāds instruments, kas mums ir jāsaglabā. Mums uh, ar šī instrumenta palīdzību izdosies paveikt uh, kaut ko tādu, kas uh, liks atcerēties par jūsu prezentūru, jo tas būs uh, gadu projekts, nevis tikai dažu mēnešu projekts. Atcerēsimies arī, ka um, attiecībās pēdējo dosie padome un komisija varēja vienoties. Uh, Tas noteikti ir liels spēks. Atcerēsimies, ka šie šeit ir runa par tikai vienu procentu. Ja mēs šeit varam uzlabot valstis un arī visu Eiropu, tad mums nevajadzētu šo vienu procentu samazināt. Ar šo vienu procentu mēs varēsim izmainīt visu pasauli. Bieži vien valstīm būs jārisina arī citas problēmas ar atlikušajiem 99%. Mums noteikti CEF ir jāsaglabā pašreizējā uh, izskatā. Mēs nevaram šeit pieļaut nekādu samazinājumu. Lielas paldies, Groškungs. Euh, Tagad vārds Elka Drauji kungam, uh, nākošajam koordin koordinatoram uh, sociāldemokrāta grupas vārdā. Uh, Lielas paldies. Arī es vēlētos izmantot šo izdevību lai pateiktos prezidentūrai par eh, ievadvārdiem, par to, ka jūs sniedzāt pārskatu par visu to, ko jūs vēlaties pateikt. Esmu paveikt. Esmu pārliecināts, ka jums tas arī izdosies. Zinu, ka jūs vēlaties nodrošināt labāku tiesību aktu izveidi, nevēlaties, lai tiesību akti kļūtu vāji ar daudziem izņēmumiem. Uh, Nu, šeit mēs jūs varam atbalstīt. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai labi tiesību akti tiktu īstenoti. Esam uzsvēruši šo faktu Eiropas parlamentā, proti vēlos šeit pieminēt funkcionālos gaisa blokus un Eiropas vienoto gaisa telpu. Šie jautājumi dalību valstīs nav pilnībā atrisināti neskatoties uz to, ka mēs cerējām, ka tas notiks jau decembrī. Vēl ar vienu ir ļoti daudz dokumentu, kas jau ir apspriest ar parlamentu. Mēs esam noslēguši vienošanās, bet eh, šķiet, ka um, daudzas lietas tiek piemirstas. Jūs atsaucāties uz vairākiem priekšlikumiem, piemēram, ceturtā dzelzceļa pakete, Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums. Gaidām eh, to eh, ar lielu nepacietību. Ceram, ka mums izdosies to paveikt. Sociāldemokrātu grupai ir būtiski nodrošināt, ka darbiniekiem ir eh, labas mācības, lai tiek nodrošināta starp, savstarpējā miedarbība. Tāpat arī ir jānodrošina labi pakāpojumi, kvalitatīvi pakāpojumi. Viss ir jāsaglabā pietiekami augstā līmenī. Jūs pieminējāt arī pasažieru tiesības. Parlaments vienmēr ir uzstājis, ka tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Mēs ceram, ka arī šīs dosjē paliks eh, prioritāšu galvgalī. Vēl daži jautājumi. Digitālais tahogrāfs pašlaik tiek apspriests. Tikā kundze visticamāk runās par šo jautājumu. Šis dosie ir ārkārtīgi nozīmīgs, ne tikai tāpēc, ka tas eh, nodrošinās lielāku drošību uz autoceļiem, bet arī tāpēc, ka Šādā veidā mēs varēsim nodrošināt vienotus noteikumus, vienādus spēles noteikumus visā Eiropas Savienībā. Vēlamies izvairīties no dempinga un sarežģītiem apstākļiem šajā nozarē. Vēl kāds punkts, ko es vēlējos pieminēt, un īsnībā tas ir sasaistāms ar kolēģu teikto par TNT un CEF. Šie dosie ir ārkārtīgi svarīgi un būtībā tie ir savstarpēji saistīti. Tie izriet viens no otra. Van een gloednieuw Europees trans, eh, trans-Europees transportnetwerk. Indien... Šajos dosijai ir ieguldīts ļoti daudz darba. Mums, protams, ir jānodrošina, lai TNT tiek īstenoti, un tam noteikti būs vajadzīgs finansējums. Šķiet, ka pašlaik perspektīvas nav spīdošas. Šķiet, ka tiek izdarīta centieni samazināt budžetu. Un kā grupa Eiropas parlamentā mēs nevēlamies piedzīvot to, ka TNT budžets tiek ievērojami samazināts. Tas vienkārši nav saprātīgi. Mēs jūs atbalstām, jūs esat satiksmes ministrs. Esmu pārliecināts, ka jūs kopā ar saviem kolēģiem sapratīsiet, ka šīs investīcijas ir vajadzīgas un liederīgas. Paldies Elka Draukungam, un tagad mēs neskundzei vārds. Lielas paldies, priekšsādātāji. Ministra kungs, lielas paldies, ka esat ieradušies pie mums un uh, iepazīstināt mūs ar savu programmu. Uh, Uzskatu, ka jūsu prezidentūra būs veiksmīga ne tikai tāpēc, ka īrija ir jauka valsts, kuru labprāt dodos. Es vēlētos parunāt par dažiem jautājumiem, sākšu ar tiem svarīgākajiem. Jūs teicāt, ka īrija ir sala, arī Kipra bija sala, un Es domāju, ka mums ir vairāki punkti, kas ar to saistās. Tātad integrēta jūrniecības politika un zilā izaugsme. Kipra uzskatīja, ka tā ir viena no prioritātēm Kīpras prezidentūrai. Tika sagatavot arī Limasolas deklarācija. Es sapratu, ka jūs vēlaties turpināt šo darbu. Jūs eh, runājāt par jūras eh, regulu un par to, kas vēl ir darāms šajā jomā. Jūs runājāt arī par izaugsmu un darba vietām. Uzskatu, ka šeit ir daudz eh, savstarpējo punktu. Un es domāju, ka, manuprāt, šī programma, zilās izaugsmas programma, ir ārkārtīgi laba programma. Uh, Vēl kāds punkts. E, jūs pieminējāt e, savstarpējās starptautiskās darba organizācijas vienošanos. Uzskatu, ka tiešām ir jāratificē visas vienošanās, kas attiecas uz darba apstākļiem jūrā. Uh, Protams, jūs teicāt, ka vēlaties eh, darboties kā starpnieks, nevis uzstāt uz savas valsts programmu. Es ceru, ka jums tas izdosies un ka jūs varēsiet ietekmēt citas valstis, kas vēl nav ratificējušas šīs vienošanās. Pēdējais attiecībā uz jūrniecību. Jūs runājāt par pasažieru kuģu drošību. Pavisam nesen bija Kosta Konkordija avārija, un mums, protams, visiem vajadzētu mm, skatīties, vai mēs nevarētu kaut ko regulēt visas Eiropas līmenī attiecībā šo avāriju. Jūs uh, nepieminējāt kādu citu uh, negadījumu, Vācijas uh, kuģa avāriju. Es domāju, ka attiecībā uz šo avāriju mēs redzējām, ka uh, šis negadīju, šī negadījuma koncepcija, tātad savstarpējās palīdzības koncepcija īsti nedarbojas. Varbūt mums vajadzētu pārstrādāt, pārstrādāt šo koncepciju, un tas nāktu par labu visiem, kas ir saistīti ar jūras transportu. Ļoti bieži tika runāts par dzelzceļa paketi. Es esmu no Vācijas, un, protams, Vācija arī spēlē savu lomu. Jā, šķiet, ka eh, komisārs teica Vācija un pārējā pasaule, Nu, es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, kas ir praktiski, kā mēs varētu nodrošināt eh, vispārējo Eiropas pieju, neskatoties uz to, no kuras valsts mēs katrs nākam. Jūs pieminējāt arī vienotās Eiropas debesis. Eh, vienotā Eiropas gaisa telpa noteikti būtu ļoti liels sasniegums, ja jūs kā um, starpnieks, sarunu starpnieks varētu nodrošināt šo jautājumu virzīšanu uz priekšu. Šķiet, ka attiecībā uz FAB ir daudzas pretrunas no Francijas, no Vācijas puses. Jums uh, starpnieka darbs noteikti uh, būtu ļoti svarīgs, un mēs varētu jūs tikai un vienīgi slavēt, ja jums izdotos to panākt. Uh, Nākamais, ko es vēlējos pieminēt, digitālais tahogrāfs. Arī par to jau tika runāts. Piekrītu savam kolēģim Grošam. Protams, tas ir ļoti būtiski autoceļu drošībai, bet mums vajadzētu arī paskatīties uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, par kuriem tik bieži tiek runāts Eiropas politikā, taču kuriem bieži vien trūkst praktisku uh, tiesību aktu. Nevajadzētu radīt viņiem lieko birokrātiju. Tātad autoceļu drošība ir viena lieta, bet no otras puses ir jādomā par to, kas īsteno šo direktīvu. Tas viss šajā direktīvā būtu jāņem vērā. Pēdējais, ko es vēlējos pieminēt, ļoti būtiski projekti TNT un CEF. Varu teikt, ka 2009. gadā sāku darboties Eiropas parlamentā un uh, Nekad neesmu piedzīvosi to, kā visi, pilnīgi visi atbalstītu kādu uh, mm, tiesību aktu. Un, uh, protams, mums jādomā ir arī par finansējumu. No parlamenta puses, protams, mēs darīsim visu iespējamo, lai saglabātu esošo finansējumu pilnībā. Es zinu, ka padome vēlas izdarīt samazinājumus, bet domāju, ka uh, Eiropas labā mums vajadzētu nodrošināt eh, šo budžetu TNT projektam. Protams, ka jūsu prezidentūrā vajadzētu arī pievērsties pilotu projektiem, paskatīties, kā mēs varētu ģenerēt eh, jaunus līdzekļus, varbūt varētu iesaistīt arī privāto sektoru. Es patiešām ceru, ka prezidentūrai darbā veiksies ļoti labi. Paldies! Paldies, meistars kundzei! Un tagad vārds Zīles kungam. Tātāji kungs, es arī gribētu sākt ar pateicību ministriem un uzsākot prezidentūru par ļoti, ļoti labi strukturētu programmu, ko jūs šodien prezentējāt. Vispirms par ceturto dzelzceļu paketi. Man tiešām liekas, ka mums šī iespēja, ka jūs tagad esat prezidentūra un pēc tam arī būs divas valstis, kā Grieķija un Lietuva, kas ir ar specifiskām dzelzceļa situācijām palīdzēs no šīs mm, ceturtās dzelzceļa paketes eh, ietvert arī to valstu specifiskās situācijas dzelzceļa tirgos, dzelzceļa jomā, kas varbūt nav saprotams daudzām, eh, teiksim, Eiropas eh, rietuma un vidus valstīm, kas, kas atrodas specifiskā situācijā. Tāpēc es ļoti raugos optimistiski uz jūsu prezidentūras iespējām šīs ceturtās dzelzceļas paketes uzsākumā. Um, viens jautājums gan man ir, jūs minējāt to, uh, ka jūs pirmām kārtām no šīs ceturtās dzelzceļa paketes vēlētos sākt ar šiem tehniskiem uh, šo tehnisko sadaļu, kas attiecas uz, uz, uz certifikāciju uh, ritošam sastāvam, šim, šiem jautājumiem atstājot politiski grūtākās daļas tā kā otrajā plānā. Uh, manas bažas ir par to, vai tas nesadalīs šo dzelzceļu paketi vairākās sadaļās un, teiksim, tirgus pieejamības un uh, atsaistīšanas jautājumi paliks ārpusē, iespējams pat uz nākošo parlamentu un nākošo komisiju, kas nebūtu, manuprāt, tas labākais risinājums. Uh, otrs par TNT un, un Connecting Europe Facility, tātad par šīm divām ļoti būtiskām lietām, ko es arī šeit uh, minu prioritizēšanā. Es gribētu cerēt, ka īrijas prezidentūra varētu pēc uh, finanšu perspektīvas apstiprināšanas iet labu soļus uz priekšu un atrast ar parlamentu pirmā lasījuma uh, um, kompromisu iespējams saistībā ar TNT vadlīnijām, it īpaši runājot, un es ļoti ceru, ka jūs būsiet samērā strikti uz uh, parlamenta šeit komitejā iekļautajiem ļoti daudziem projektiem, kas pie limitāta finansējuma nevarēs viņus īstenot un būsiet pietiekami stingri, un es ceru, ka arī daļa parlamenta tad uztver šo te domu šī kompromisa pamatā, un mēs panāksim risinājumu. Un man viens ļoti būtisks aicinājums kā kohēzijas valstī, uh, un jums kā transporta ministram, kur būs jāizcīna cīņas gan ar finanšu ministriem, gan ar reģionālās politikas ministriem, um, tomēr atstāt kohēzijas naudu ko, uh, cefa uh, finansējumā. Tas ir ārkārtīgi būtisks lieta, jo pretējā gadījumā šīs kohēzijas valsts nespēs neko realizēt no šiem liela mēroga projektiem. Uh, ar to līdzfinansējumu procentu, kas ir uh, pārējā sadaļā, izņemot kohēzijas naudas. Un visbeidzot par um, um kuģu drošības paketu, kas arī šo sešu mēnešu prioritātei, kuģu pasažieru drošību, ko um, Žezina tikko arī runāja, Maisnērs kundze. Un uh, es tiešām domāju, ka tas nebūtu slikti ņemot vērā, ka joprojām notiek Kosta un Kordijas uh, izmeklēšanas uh, šie, um, šie, šie iemesli, un tas ir mēdīju uzmanības centrā. Uh, vairākās valstīs tas tiek rādīts. Es domāju, ka nebūtu slikti, ja mēs varētu paiet ar šo pasaž, eh, kuģu pasažieru drošības priekšlikumu uz priekšu un nekavēties. Vienkārši pēc šī atgadījuma, kuram ir pagājis tikai gads, eh, vienreiz parādīt, ka Eiropā var šo drošību uzlabot ļoti ātrā eh, laikā, teiksim, nevilcinoties ar gariem, gariem kompromisu meklējumiem. Paldies! Merci, Monsieur Dzilin. Je... Paldies Zīles kungam, tagad Krāmer kungam vārds eh, zaļo eh, grupas vārdā. Eh, liels paldies par jūsu uzstāšanos. Daudz veiksmes jums darbā. Esmu piezīmējis vairākus punktus pasažieru tiesības. Tas vienmēr izklausās ļoti labi. Paskatīsimies arī uz gaisa satiksmi. Bieži viena lidmašīnu pasažieriem rodas grūtības, ja uh, Uh, līdzsabiedrības nepilda savus pienākumus. Nā, neviens nezina, kur īsti ir jāgriežas, uh, tiesu procesi netiek uzska, uzsākti, līdzsabiedrības visu uh, noliedz un beigās uh, cenšas panākt kaut kādu vienošanos. Mums vajadzētu domāt par godīgu konkurenci šajā jomā. Otrais, jūs teicāt, ka ir gudrāk un inteliģentāk jāinvestē. Izklausās ļoti skaisti, bet jūs nepateicāt ko citu. Uh, to es tagad pateikšu. Šķiet, ka līdz šim esam investējuši muļķīgi. Mums ir bijis ļoti daudz naudas, bet neesam Eiropas telpā neko labu paveikuši. Visi pienākumi gulstas uz dalību valstīm. Es uzskatu, ka Eiropā vairāk nav vajadzīgs naudas transeiropas tīkliem. Mums ir vajadzīga cita politika. Ir savādāk jāuzstāda prioritātes. Neskatoties uz to, kas notiks, neskatoties uz to, cik daudz naudas padome svītros, e, neviens liels projekts netiek svītrots. E, projekti velkas gadiem ilgi, un tad e, naudas pietrūks citiem projektiem. Es vēlētos pieminēt kādu dzelzceļa līniju, kas tika būvēta Vācijā. Tā izmaksāja 3 miljardus, taču, lai nodrošinātu īsu braucienu no uh, eh, Berlīnas līdz Breslavai, kur vajadzētu tikai dažas miljonus eiro, nevar nodrošināt. Un te parādās problēma, jo šeit ir robeža, kas ir jāpārvar. Šādas problēmas parādījās arī uzreiz pēc Pirmā un Otrā pasaules gada. Man šķiet, ka mums šodien vajadzētu būt gudrākiem un inteliģentākiem, tā lai nodrošinātu, ka atdeve no investīcijām nāktu ātrāk, nevis tikai pēc dažām paudzēm. Ceturtā dzelzceļa pakete. Komisija teica, ka mēs līdz 2012. gada beigām to mierīgi paveiksim. Es vienmēr izteicos skeptiski. Un šķiet, ka jā, tagad ir jau janvārs, tūlīt būs februāris, iespējams, tūlīt arī marts. Nu, kādas kā, kādas ir jūsu domas, kas notiks. Man patiešām tas interesē. Tika runāts arī par tīru enerģiju. Mūsu mērķis līdz 2020. gadam satiksmes sektorā ir jāsamazina izmeši par 20%, tātad, un vispārējais mērķis ir arī palielināt efektivitāti par 20%. Atcerēsimies, ka uh, izmeši no gaisa satiksmes ir piecreiz bīstamāki nekā uh, parastie izmeši. Uh, Atcerēsimies, ka 5,5 e, miljoni eiro gadā tiek e, vienkārši subsidēti. Kaselē ir 12 e, lidojumi, ko nodrošina bankrotējusi līdzsabiedrība. Un septiņi uh, brauc, braucieni, čarterbraucieni uz uh, atvaļinājumu gala mērķiem. Šeit varētu uh, ļoti ietaupīt līdzekļus. Uh, Te tiek ārkārtīgi daudz investēts. Mums vajadzētu padomāt par to, ka ir jāsvīdro šīs investīcijas, kas eh, īstenībā subsidē klimata pārmaiņas. Kosta Konkordija tika pieminēta. Jā, pareizi tas tagad tiek eh, analizēts, arī Flamīnijas negadījums tika pieminēts. Vai padomē sarunas tas kaut kā ietekmē? Ir notikusi kuģa katastrofa, un visi vēlas novērsties, saka, nē, tas neatiecas uz mums. Šķiet, ka e, visas valstis uzliek tādas nacionalistiskas nokrāsas brilles. Es domāju, ka visi piekrīt, ka tā nedrīkstētu būt. Ja kāds ir nelaimē, tad, protams, tam ir jāpalīdz neskatoties uz to, vai pastāv solidaritāte vai nē. Pakāpojumi uz zemes. Jūs zināt, ka parlaments ar lielu vairākumu noraidīja šo priekšlikumu. Mans padoms būtu šāds, vai jūs uzskatāt, ka ir saprātīgi, ka mēs gatavojam Eiropas tiesību aktus, kas mm, palīdzēs tikai 3-4 lidostām tuvāko 10-15 gadu laikā. Kāpēc šādu sīkumu dēļ mēs veidojam Eiropas likumu? Mēs taču zinām, ka uh, pastāv tiesība akti, kas tiek uh, pastāvīgi pārkāpti, un neviens tam nepievērš nekādu uzmanību. Šeit vēlos vērst jūs uzmanību uz uh, atklātajām debesīm. 5. decembrī vajadzēja būt ierīkotiem jau funkcionāliem gaisa blokiem. Tas ietaupītu uh, naudu, laiku, uzlabotu vidi. Visi no tā gūtu labumu. Taču padome viens no likumdevējiem, kas visu it kā atbalstīja, tagad vilcinās. Saka, mēs gatavojam tiesību aktus, katram pilsonam tie ir jāievēro, taču man nē. Šķiet, ka vāciski varētu teikt, nu, man uz to ir uzspļaut, bet, nu, tā īsti nedrīkstētu būt. Ko jūs īsti šeit vēlaties darīt? Galu galā Eiropā Eh, valda tiesiskas valsts principi, nedrīkst tik patvaļīgi apieties ar likumiem. Pēdējais punkts, ko es vēlējos pieminēt, satiksmes drošību uz ceļiem. Mēs zinām, ka lielākā daļa no negadījumiem notiek tieši pārāk liela ātruma dēļ. Pirms 25 gadiem, pirms 26 gadiem komisija sagatavoja priekšlikumu, Mm, nodrošināt, lai apdzīvotās vietās eh, mm, minimālai, maksimālais ātrums būtu 30 km stundā, un eh, pašvaldības eh, pašas varētu noteikt, kādam ir ātrumam jābūt. Atcerēsimies, ka šīs iniciatīvas pastāv jau ilgu laiku. Atcerēsimies, ka pastāv arī pilsoņu iniciatīvas, tādas ir arī Lielbritānijā un Īrijā. Būtu kaut kas jādara šīs lietas labā. Uh, Atcerēsimies arī par uh, ātrumu uz uh, autostrādēm. Visās valstīs ir noteikts maksimāla ātruma ierobežojums, izņemot Vāciju. Kāpēc gan Vācijā var drāsties ar tādu ātrumu pa autostrādēm? Man ir vienalga, vai tie ir 120 vai 150 km stundā, bet jebkurā gadījumā mums ir vajadzīgs kaut kāds limits, galu galā atrodamies Eiropā. Liels paldies priekšādētāji! Yeah. Jā, jā, jā. Oui, non, faut essayer de tenir. Jā, paldies, eh, bet, nu, centīsimies eh, būt arī laipni pret ministru, lai viņam eh, varētu būt iespēja atbildēt. Tā, ka nākošais Kolačeka kungs un goja grupas vārdā un aicinam ievērot runas laiku. Vám, že ten program, který byl představen, je velmi zajímavý. Paldies, priekšsēdētāji. Uzskatu, ka tikko prezentētā darba kārtība ir ļoti interesanta. Ekonomiskā stabilitāte, labas darba vietas, tāpat arī uzticēšanās Eiropas iestādēm, stabilitāte, izaugsme. Ja vēlamies to visu sasniegt, Jūs pieminējāt arī turismu, kas ir tikai pozitīvi. Tas ir lielākais darba vietu radītājs pasaulē. Tad, lai mēs to sasniegtu, ir jāzina, kur ir vislielākās problēmas. Ja runa par autosatiksmi, mēs turpinām runāt par infrastruktūru, par drošības ceļiem, taču pats vienkāršākais ir uzlabot šoferu apmācību, un tā šeit trūkst. Es vēlētos ieteikt īrijas prezidentūrai pievērstam uzmanību. Tas ir pats svarīgākais, lai uzlabotu drošības ceļiem. Ja ir runa par dzelzceļu, tad pirmā un ceturtā pakete būs liela izgāšanās. Pirmā pakete netika īstenota. Šeit nav runa tikai par Deutsche Bahn, par Vācijas dzelzceļu. Šeit ir runa arī par daudzām citām dzelzceļu kompānijām. Mēs ar šiem tiesību aktiem vienkārši sagrausim dzelzceļa nozari. Ja ir runa par mm, jūrniecību, tad, protams, īriju visvairāk interesē transports pa jūru, taču es nāku no valsts, kurai nav jūras robežu, tāpēc mums īpaši interesē iekšzemes ūdens ceļi. Atcerēsimies, ka uh, garākais ūdensceļš Eiropā ir Donava. Te nav runa tikai par Reinu un par kanāliem. Ir jādara kaut kas arī Centrāla Eiropas labā. Nevajadzētu uzskatīt, ka Donava ir Donava beidzas eh, kaut kur aiz vīnes. Neaizmirsīsim arī Oderu. Ja vēlamies uzlabot eh, ceļu drošību, tad nedrīkst aizmirst arī par citiem ceļu drošības aspektiem. Aviācija Ir ļoti daudz zemo izmaksu līdzsabiedrību, eh, cit, cits starpā arī Ryanair, kas nevienmēr uzvedās pietiekami labi. Dažbrīd šo līdzsabiedrību rīcība ir bīstama un tiek eh, samazināti eh, darba apstākļu standarti visā aviācijas sektorā. Nevēlos šeit vērsties pret Ryanair. Vienkārši šī ir tāda redzamākā no šāda veida līdzsabiedrībām. Eiropas parlaments pieņēma eh, tiesību aktu, kas attiecās uz cilvēkiem ar invaliditāti, un to darīja tieši šīs līdzsabiedrības rīcības dēļ. Pēdējais punkts. Es eh, gatavoju uh, dokumentu par uh, jūras katastrofu tehnisko izmeklēšanu. Kosta Konkordija negadījums notika jau pirms gadā. Ir tiek Tiesība aktos ir noteikts, ka uh, izmeklēšanas komisija ir jāsast, jāsastāda viena mēneša laikā, un uh, ziņojumam ir jābūt gatavam viena gada laikā. Es ceru, ka komisija ņems vērā šo ziņojumu un arī gatavos savu atbildes ziņojumu. Paldies. Uh, Količek kungam pēc brīža došu vārdu pārējiem deputātiem, bet jūs droši vien redzat, uh, cik ir pulkstens. Laiks iet uz priekšu, tāpēc vēlreiz lūdzu ļoti stingri izteikties neilgākā divas minūtes. Mēs liksim te chronometru uz galda. Van Dālenkungs pirmais. Voorzitter, dank u wel. Welkom aan de Ierse minister. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgi sveicām īrijas ministru. Patiešām jauki, ka Drošība tiek uzskatīta par vienu no prioritātēm programmā, taču man ir vairāk jautājumi, jo īpaši par drošību aviācijā. Vairākus gadus strādājam pie regulām, kas attiecas uz um, aviāciju, strādājam pie pilotu noteikumu uzlabošanas, un tas, ko esmu izlasījis, mani uztrauc. Šeit ir runa par stundām, ko piloti var strādāt un cik stundas tā, tiem ir jāatpūšas. Šķiet, ka atpūtas laiks tiek arvien samazināts. Jautājums īrijas prezidentūrai, vai jūs nodrošināsiet, ka visiem pilotiem būs pietiekami daudz atpūtas laika? Otrais, Rainer. Rainer ir ticis pieminēts vairāk kārt. Protams, Ryanair iespējams pārkāp noteikumus. Atcerēsimies, ka Ryanair veido arī zināmu aviācijas kultūru, piemēram, tiek domāts par to, cik daudz degvielas viens pasažieris var patērēt eh, lid, lid, lidmašīnā. Ir gribētu zināt, ko īrijas prezidentūra par to domā. Paldies, ka ieturē, pieturējāties arī pie laika limita. Tagad tik augums uz divām minūtēm, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să... Paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, arī vēlu visu to labāko īrijas prezidentūrai un paldies, ministra kungs, par jūsu atklātību un par apņēmību darboties pie digitālo tahogrāfu nākotnes, bet e, šis jautājums nav viennozīmīgs. Ko darīs parlaments? Parlaments darīs e, visu, kas mūsu spēkos, īpaši es kopā ar e, ēnu referentiem, īpaši ar Higienas kungu un arī ar citiem ēnu referentiem. Mēs centīsimies pabeigt darbu pie šī tiesība akta jūsu prezidentūras laikā. Tas gan nenozīmē, ka mums nenāksies strādāt reizēm vēru, vēl vakaros. Jā, protams, būs garas, smagas sarunas, un parlamentam šeit ir ļoti stingri nostāja virknē punktu, taču būsim arī atvērti un apņēmības pilni pabeigt jūs prezidentūras laikā darbu pie tahogrāfiem. Tālāk runājot par uh, eh, autovadītāju apliecību uh, vien, vienoto, vienotā parauga apliecību izveidošanu Eiropas Savienībā. Mm, šeit mēs vēlētos aicināt eh, komisiju uh, veikt ietekmes izmē, izvērtējumu un pēc tam iepazīstināt mūs ar secinājumiem. Un tālāk digitālie tahogrāfi. ETR vienošanās. 27 eh, dalību valstis eh, ir pievienojušās, eh, bet arī citas Āzijas un Eiropas valstis ir pievienojušās šim nolīgumam, un vai Eiropas komisija uzskata, ka Eiropas Savienībai kā Savienībai vajadzētu uh, pievienoties šim nolīgumam. Mēs vēlētos uh, redzēt arī šo jūsu prioritāšu vidū. Paldies tikau kundzei Aiel Sanders kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pievienoties visiem, kas apsveica ministru. Uh, par uh, ambiciozu apņēmību panākt rezultātu un uh, tikt galā ar uh, sociālās kohēzijas jautājumiem. Bet runājot par ceturto mm, dzelzceļa pakotni, nu, diez vai izdosies pabeigt darbu pie šī tiesība, pie šiem tiesību aktiem, bet mēs maz esam dzirdējuši par sociālo mm, aspektu dzelzceļa jautājumā. Mums šeit ir jāpanāk līdzsvars. Un šo līdzsvaru var panākt tikai ņemot vērā sociālos jautājumos, jautājumus. Un neko tādu mēs neredzējām no komisijas putas, piemēram, eh, lidostu pakotnē. Šeit es saprotu, ka kaut kādi tādi kautrīgi mēģinājumi it kā notiek, bet jāņem vērā, kas notiek nodarbinātības komitejā, jo gal galā visas šīs lietas eh, ir ar sociālu aspektu, piemēram, pas, pasažieru tiesību pakotne. Un, ja mēs runājam par harmonizāciju, tad lielākā problēma ir tā, ka būtībā jau pasažieri tā arī līdz šim nezin, ko viņi var sagaidīt. Un tā kā, ja jūs sāksiet strādāt eh, pie pasažieru eh, tiesībām jūras transportā, nu, tad atkal eh, ņemiet lūdzu vērā šos jautājumus. Jāsaka, ka runājot par pasažieru tiesību jautājumiem, kuģdrošības jautājumiem, es zinu, ka šeit Spānijam, Portugālē ir savi, savas nost, savu nostāju, bet es domāju, ka mēs tomēr spēsim virzīties uz priekšu. ir virkne jautājumu un uh, tēmu, kurām mēs nepieskarsamies, bet daudz kas būs atkarīgs no daudzgadu finanšu schēmas. Es daudz esmu iesaistīsies dažādus starp uh, nozaru uh, jautājumu risināšanā. Uh, Mēs it kā daudz ieguldam līdzekļus automašīnu drošības palielināšanā, bet savukārt neieguldam infrastruktūrā un nepaukstinām tās drošības. Vēlētos šeit redzēt vairāk darba, tālrunāt par TEN un CEF, arī šeit vēlam jums progresu. Paldies jums! Kohkungs. Priekšsēdētā kungs, jūs esat uz pareizā ceļa, lūdzu turpiniet arī pa to iet. Uh, Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit noteikt kaut kādus pašmērķus. Vajadzētu atcerēties, ka eh, satiksme mobilitāte ir viena no pamatiesībām. Protams, eh, visļaunākais satiksmē ir tas, ja satiksme vienkārši nevar notikt. Atcerēsimies, ka bez satiksmes nenodrošināsim nec izaugsmi, nec nodarbinātību, nec labklājības valsti. Šie jēdzieni ir iekļauti jūsu programmā. Liels paldies par to! Ja ir runa par efektivitātes veicināšanu, par drošību, ilgtspējību, eh, konkurētspēju, tad vienmēr jūs atbalstīsim. Paldies! Merci, Paldies! Uh, es te negribu izteikt nekādas piezīmes, bet vīrieši šķiet izskatās īsāk. Higgins kungs nākošais. Thank you, thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Un paldies ministrām par to, ka iepazīstinājāt ar prezidentūras prioritātēm. Es arī izteikšos īsi. Ministrs sacīja, ka mums īriem nav nekāda monopola uh, attiecībā uz ceļu drošību, bet ja mēs aplūkojam mērķus, uh, kurus mēs esam nospraud, ko mēs nospraudām 2000. gadā par nāvas gadījumu skaitu samazināšanu, situācija ir tāda, ka līdz 2010. gadam mēs eh, to neesam sasnieguši. Runājot par veiksmas stāstiem, faktiski tas attiec uz jūsu priekšgājēju un citiem. 72. gadā īrijā 640 cilvēki gāja bojā uz ceļiem, pagājuši gadu 161 un mūsu mērķis ir nulle nāvas gadījumu, tāpat kā tas ir Zviedrijā. Un e, vēl viena lieta, varbūt, kas netiek, pie, kam nepietiek pievērst speciāla uzmanība, ir uh, sakropļošana ievainošana uz ceļiem. Un uh, es zinu, ka Dublinā par to tiek runāts, un uh, ministra kungs, es tiešām vēlu jums visu to labāko jūsu prezidentūrā. Paldies, vārds eh, Hercogu kungam. Jā, ministra, rektēts. Lielas paldies priekšsēdētāju. Sirsnīgi sveicu jūs, ministra kungs, šeit Briselē un arī vēlu daudz veiksmes eh, prezidentūras darbā. Es vēlētos atvainoties par to, ka nevarēju noklausīties jūsu ievadvārdus, tāpēc, ka mazliet nokavējos. Taču es vēlētos pieminēt kādu svarīgu tēmu. Protams, te ir runa par naudu. Jā, uh, Patiešām mēs esam atkarīgi no jūsu palīdzības sarunās par daudzgadīgo finanšu schēmu. Protams, mēs eh, ceram uz jūsu atbalstu, jo īpaši, ja runa par budžetu CEF Connecting Europe Facility, vēlamies, lai varētu izpildīt šo projektu saskaņā ar komisijas priekšlikumu. Atcerēsimies, ka vairākas dalība valstis nav gatavas uh, ievērot komisijas priekšlikumu. No otras puses, atcerēsimies arī par uh, um, daudzējāda budžeta plānošanu, par iespējām nodrošināt uh, finansējumu. Atcerēsimies, ka pašreizējā parlamenta formātā tas diemžēl nefunkcionēs. Tā nedaudzā nauda, kas mums pašlaik ir pieejama, tiek uh, dažādos veidos ierobežota, un tas nozīmē, ka mēs nevarēsim izpildīt uh, savu mērķi, un beigās sanāks tā, ka ilgspējīga attīstība Eiropas Savienībā nebūs iespējama. Uh, Tāpat arī ir jāatcerās par um, pārobežu ierobežojumiem, par to, ka mums ir jāinvestē arī multimodālos transporta veidos. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt arī vairāk darba vietu Eiropā, radīt lielāku pievienoto vērtību. Lūdzu, atbalstiet mūs, un mēs noteikti atbalstīsim arī jūs, jūsu programmas izpildē. Paldies, Ertog kungam, vairāk runātāji nav pieteikušies. Es uh, gribētu izteikt uh, divus komentārus un jautājums. Pirmkārt, gribu pateikties uh, jums par jūsu klātbūtni un par ļoti konsekvento jūsu izklāstīto programmu, jo tas tik tiešām, nu, nebieži tā notiek. Un uh, paldies jau par sarunām, kas jau iepriekšēji ir vestas uh, ar dažiem parlamenta deputātiem, kas parādīja uz konstruktīvu attieksmi. Un tagad ir jautājumi. Pirmais. Vai jums ir nostāja par uh, finanšu līdzekļiem, kas varētu būt piešķirti Transeiropas tīkliem, vai jūs jau sekojat, nu, kāda ir vispār atmosfēra šajā tēmā, un otrām kārtām zinu, kas ir ārsts, un Kā jums šķiet, kāda būs eh, šī ceturtās eh, dzelzceļa paketes laišana pasaulē? Kā tas notiks? Paldies! Un dod jums eh, vārdu, ministra kungs. First of all, thank you very much for your Paldies pirmkārtām par jūsu komentāriem un visiem jautājumiem. Centīšos atbildēt uz pēc iespējas lielāku skaitu jautājumu. Īpaši pateicos par jūsu laipnajiem vārdiem un uh, atbalstu un labvēlējumiem mūsu prezidentūrai. Daudz minēja tahogrāfs, un es piekrītu, ka galvenais šeit tik tiešām ir pievienotā vērtība Eiropai, bet lai tas nekļūtu par traucēkli, un esmu pārliecināts, ka tā ir viena no jomām, kurās mēs, kurā mēs virzīsimies uz priekšu. Un, protams, ir jāizlīdzsvaro visi par un pret drošības ceļiem, tāpat arī konkurētspēja, izmaksas. Maisner kungs, Erto kungs, priekšsādātājs Elka Drauna, Grošs kungs runāja par TEN, T un CEF. Jā, tik tiešām ir pēc iespējas vairāk jāaizsargā tam paredzētais eh, budžets, ja mēs esam nopietni par izaugsmu un eh, darbvietām Eiropā, tad mums ir jābūt gataviem kaut ko arī investēt infrastruktūrā un transportā, transportā un komunikācijās un enerģētikā. Tātad, cik vien es spēšu, nostāšos ļoti stingri par to Eiropā un tāpat arī eh, mājās īrijā, bet jābūt arī reāliem, jo šos lēmumus nepieņemšu es. Tie tiks pieņemti augstākajā līmenī Bet katrā ziņā mēs centīsimies novest tādu stingru cīņu. Ja budžets tiks samazināts, tad, protams, mums būs jāskatās, kā labāk to izmantot. Un eh, tajā ziņā droši vien varbūt pārobežu projekti un starpsavietojamība, tās varbūt būtu jomas, kur līdzekļus tērēt. Un arī jaunos instrumentus, pieņemsim, projektu obligācijas varbūt varētu izmantot vairāk uh, deputāti minēja vienotās Eiropas debesis. Domāju, ka progress te ir bijis ārkārtīgi lēns, diemžēl. Mums ir vienotais tirgus, mums ir vienotā valūta, mums ir četras brīvības un kopīga pilsonība, bet joprojām šķiet, ka mēs nespējam izveidot vienotu sistēmu gaisa satiksmes kontrolē, dažādi sarežģījumi pēc, kas visu laiku rodas. Protams, komisijai jālēm, ko tad darīt, kā virzīties tālāk, bet es katrā ziņā gribētu, lai viss projekts virzītos uz priekšu. Es nezinu, vai komisija sāks izvirzīt pārkāpumu procedūras. Es gribētu, lai dalību valsts vairāk vērš uzmanību uz darbu, veic to un nevis cīnās par pārkāpumiem. Funkcionāli gaisa bloki starp Angliju un Īriju darbojas ļoti labi, sistēma funkcionē, Es negribētu pats personīgi pārāk iesaistīties attiecībās, teiksim, ar Franciju un Vāciju un atrisināt šo funkcionālo gaisa bloku jautājumu. Ja nu man tas izdosies, būtu labi, bet katrā ziņā dalību valstīm pašām ir pie šī jautājuma jāstrādā. Maisnieks kundze runāja par integrētu jūrniecības politiku un, jā, protams, arī to mēs atbalstam. Un uh, īrijā esmu atbildīgs par turismu, transportu un sportu un esmu atbildīgs arī par uh, ostām un bākām un piekrasts apsārdzes jāsaka, gandrīz par, ar visu, kas saistīts ar jūru, tikai izņemot zivsaimniecību. Domāju, ka tā ir joma, kur tiešām ir liela izaugsme iespējama nākotnē. Bet daudz ko droši vien varēs izdarīt uh, caur ārlietu pīlāru. Bet uh, svarīgākais tik tiešām ir uh, MLC, tātad jūras uh, tiesību konvencija un panākt tās uh, vienošanos. Tālāk par ceturto dzelzceļu pakotu, par kuru runāja vairāk deputāti Zīles, kungs, Ajāls Senders un citi. Protams, esam gatavi virzīties uz priekšu, cik ātri vien šī pakotne tiks publicēta, bet tas, protams, atkarīgs no komisijas, gaidām tātad šo publicēšanu. Zīles, kunga jautājums. Mūsu izpratne ir tāda, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu relatīvi ātri pa drošības jautājumiem un starp savienojamību un eh, tehniskos jautājumos. Uh, un pēc tam uh, ar atdalīšanu un uh, politiskiem lēmumiem. Jo nevar būt uh, atdalīšana un konkursi, ja Eiropā pastāv dažādas sistēmas, dažādi drošības nosacījumi. Es domāju, ka tā ir tā joma, kur mums būs, nu, sadalīta šī darbība un panākumi, kaut kas jāizdara vispirms. Es apzinos, ka nedrīkst būt izolēta tīkla. Īrija ir īrija, piemēram, mūsu vilcieni nevar aizbraukt uz uh, citurien ārpus uh, īrijas. Es zinu, kāda situācija Baltijā, tāpat uh, Zviedrijā, Somijā un citās vietās. Tā ka regulām direktīvām tas ir jāņem vērā. Bet ir tīkli, kas nav izolēti tīkli, kas varbūt tā kā maskējās un pieklā, piesadas ar šo nosaukumu. Uh, Tālāk tika jautāts arī par pasažieru tiesībām. Domāju, ka tā ir joma, kur varam kaut ko padarīt un kas var dot tādu ļoti praktisku un tūlītēju labumu Eiropas pilsoņiem. Un viņi būs pateicīgi Eiropai par to. Viena no labākajām lietām, tīri no pilsoņu viedokļa skatoties, ir tas, eh, ka Eiropas parlaments veids darbu pie eh, viesabunēšanas izmaksu jautājumu, un cilvēki to tiešām novērtēja. Un pasažieru tiesības atkal ir vēl viena tāda pati joma, kurā ir ārkārtīgi svarīgi parādīt, ka Eiropa darbojas cilvēku labā. Protams, jāpatur prātā, kādas ir izmaksas uh, aviolīnijām. Ir ļoti nedaudz aviolīnijas, kuras darbojas ar peļņu šobrīd Eiropā, un arī tas mums ir jāpatur prātā. Par pasažieru kuģu drošību. Uh, Kosta Konkordija jautājums tika pārnāts padomē, un jautājums tagad ir tāds, vai no komisijas nāks priekšlikums par uh, pasažieru kuģu drošību februārī, varbūt martā, februārī tas tika solīts. Un uh, padomēs būs progresa ziņojums jūnijā. Cik zinu, nav plāni uh, jūras pasažieru tiesībām šobrīd. Vēlāk ir paredzēts harmonizēt pasažieru tiesības dažādos multitransportos, dažādos transportos, bet tas būs uh, vēlāk. Koleček kungs uh, bija pirmais, kurš minēja turismu, un paldies viņam par to. Uh, viņš minēja arī vadītāju apmācību. Jāsaka, ir jā, mums ir iekšēji ūdensceļi, kuri gan netiek kvalificēti kā tādi, jo ir tikai kanāli un mums tādā ziņā nav tāds īpašs plāns attiecībā uz iekšzemes ūdensceļiem, bet ir TNT, protams. Tāpat tik minēts jautājums par zemo izmaksu aviolīnijām un par darbinieku tiesībām, tam līdzīgi jautājumi. Pie tā strādāsim, bet galvenais uzsvars tomēr būs uz pasažāru tiesībām. Van Dālenkungs minēja jautājumu par eh, lidojumu laiku ierobežojumu. Jā, tas tik tiešām tiks izvērtēts uz zinātniskiem pamatiem. Ja jautājums nonāks padomē, tad tas nonāks. Uh, kā jau jautājums, par kuri panākt iepriekšējā vienošanās cerams. Tāpat bija atsauce arī uz Rainēru. Negribu detaļās tur iedziļināties. Bet, ja mēs skatāmies uz faktiem, tad tā ir milzīga aviokompānija, kurai ir milzīgs uh, lidmašīnu skaits, pārvaldā ļoti daudz uh, pasažierus, un no drošības uh, jāsaka, ka viņu uh, darbība ir bijusi turpat vai nevainojama. Uh, Jā, pēdējās nedēļās avīzēs ir dažādi rakstiņi bijuši par drošību Rainērā. Man liekas, ka dažkārt kaut kas notiek no nu, tā starp aviolīnijām. Ir jautājums, cik šie raksti ir pamatoti. Tikau kundze runāja par integrētajām licencēm, tiesībām par ETR līgumu jāsaka, nevar šobrīd par to sīkāk izteikties, par to man būs jāatbild jums vēlāk. Kokungs teica, ka transporta ziņā nav iespējama izaugsme bez uh, nodarbinātības, te, protams, piekrīt viņam. Un, uh, Atgriežoties tagad pie ETR nolīguma, uh, par Eiropas Savienību kā dalību valsti, jā, šo jautājumu mēs risināsim. Man šķiet, ka īsumā esmu pagavusi skriet cauri visam. Ā, vēl ceļa drošība, drošības ceļiem. Jā. Kā jau Higgins kungs minēja, ir, ir apņēmības pilna. Mēs esam apmēram 4. 5. drošības uh, ziņā, varbūt nu ne tik tālu esam tikuši kā daži Ziemeļvalsts, Vācija, bet uh, šajā jomā esam apņēmības pilni un strādāsim savas prezidentūras laikā. Tas arī viss īsumā. Paldies un uh, ceru uz labu sadarbību. Paldies ministra kungam. Domāju, ka tā bija ļoti auglīga viedokļu apmaiņa, lai uzsāktu jūsu uh, prezidentūru transporta padomē. Tā būs prezidentūra, kas būs tāda noslogota, varbūt sarežģīta, bet nešaubos, ka jūsu optimisms un enerģija tiks uh, liks lietā un arī jūsu jaunība dos savus rezultātus. Jo mums tik tiešām ir nepieciešama laba, efektīva darbība. Un uh, jūs transporta komitejā darbosieties, lai aizsargātu visus ar transportu saistītos jautājumus. Paldies jums, ministrs kungs! Paldies. Mesdames et messieurs, chers collègues, ne vous dissipez pas trop, car nous sommes déjà en retard. Euh, dāmas un kungi, aicinu jūs neizklīst, jo mēs uh, turpināsim sēdi, jau esam diezgan iekavējuši. Voilà. Alors nous allons maintenant envisager. Tagad mēs pāriesim pie piektā darba kārtības jautājuma. Tas ir igadējais ziņojums par konkurences politiku. Šķiet, kas ir uh, Zīles kungs prezentē šo ziņojumu, jo Kamal kungs nav klāt. Like... Jā, paldies. Es uh, atvainojos uh, referenta Kamalkunga vārdā, jo viņš nevar būt klāt šodien. Viņš joprojām ir vilcienā no Londonas, kā mēs zinām, ziemā dažkārt uh, ziet, arī Rietuma Eiropā ir sniegs, un tas rada veselu katastrofu. Jā, uzkrīt tikai daži centimetri, bet tā nu ir. Tātad Sākot šo diskusiju, referentu vārdā gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir sekojuši šim jautājumam un par sadarbības garu, kas tika demonstrēts. Mums bija kompromisa sanāksme pagājušā nedēļā Strasbūrā, vienojamies par kompromisa grozījumiem. Ēnu referenti un referenti ir eh, eh, panākuši vienošanās par trīs kompromisa grozījumiem konkrētāk grupas varēja vienoties par to, kādi ir trīs svarīgākie jautājumi saistībā ar konkurenci transporta jomā - lidostu pakotne, sarunas dzelzceļa sektorā un ceļa pārvadājumi. Referents tomēr atzīmē, ka ir daži atšķirīgi viedokļi. Gribētu atgādināt tomēr, ka tie ir kompromisi un ka uh, nevienmēr pilnīgi simtprocentīgi tie var atspoguļot visu viedokļus. Un tāpat arī tie simtprocentīgi neatspoguļo referenta viedokli. Tomēr šie kompromisi atspoguļo vairākumu komitejā un šādā garā Kamal kungs arī cer, ka viņš varēs nodot atzinumu ekonomisko monetāro lietu komitejai. Tātad tas ir tāds atspoguļojums, šie kompromisi atspoguļojums tām sajūtām, kādas valda šajā komitejā. Paldies! Paldies Zīles kungam, Groša kungs. Jā, tomēr ir viņš klāt. Vai viņš vēlas? Nē, nevēlas izteikties. Tikau kundze, lūdzu, nākošā. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu teikt, ka Strasbūrā beidzot mums izdevās norganizēt ēnu referentu sanāksmi. Tā tik tiešām bija visauglīgākā sanāksme. Un mums izdevās vienoties par vairākiem kompromisa grozījumiem. Nesam īpaši apmierināti ar visiem kompromisiem. Mēs būtu gribējuši tādu sociālāku pieeju, vismaz no mana viedokļa, tā piemēram. Trešajā kompromisā mēs būtu gribējuši, lai tur būtu kaut kas par sociālo elementu, teksta redakcija varētu būt nedaudz stingrāka, runājot par publisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu aizsargāšanu. Tomēr domāju, uzskatu, ka pašreizējā formā šis kompromiss gūs vairākumu atbalstu komitejā. Mūsu grupa atbalsta konkurenci, bet neatbalsta konkurenci par jebkādu cenu. Uzskatām, ka palielinātā konkurence vai konkurētspēja, tā ir jāvērš uz strādājušo tiesībām un arī uz transporta pakalpojumu kvalitāti. Ceru, ka referents un arī pārējie kolēģi atbalstīs 33. grozījumu, kurā ir runa par uh, niādas programmas turpināšanu, par īpašu uzmanību sociālajiem apstākļiem jūras transporta jomā un kur ir runa arī par to, ka jāveicina, jāaicina, lai uzņēmumi atjauno savas flotes. Saprotu, ka visi kolēģi atbalstīs arī 26. grozījumu, kurā ir runa par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, lai varētu panākt vienotu navigācijas sistēmu, kuģošanas uh, sistēmu. Mēs zinām, ka dažādās upēs pastāv dažādas kuģošanas sistēmas, tāda ir situācija šobrīd, uh, bet uh, šo kuģošanas sistēmu vienošana tik tiešām ļautu panākt vienotu tirgu arī šajā sektorā. Arī ceturtais grozījums mums ir ļoti svarīgs. Tur tiek prasīts, lai komisija pātrinātu direktīvas pieņemšanu par uh, turisma pakalpojumu pakotni. Uh, savā programmā komisija solīja nākt klajā šo priekšlikumu, tas pagaidām nav izdarīts, bet mēs uzskatām, ka, lai turisti tiktu aizsargāti, šis likumdošanas priekšlikums ir ļoti, ļoti svarīgs. Un visbeidzot, gribu teikt, ka mūsu grupa uh, aicina uz konkurētspēju un konkurenci, bet ne par jebkādu izmaksu. Un jebkāda turpmāka liberalizācija nedrīkst notikt ziedojot transporta pakalpojumu kvalitāti vai arī atsakoties no kādiem sociālajiem nosacījumiem strādājošiem. Paldies! Mesner kundzei vārds. Paldies! Runāšu Benjana kunga vārdā, viņam bija jādodas projām. Tā ka nolasīšu tiešām to, ko viņš ir uzrakstījis. Kā referents, paldies! referentam par darbu un par sadarbību pie šī ziņojuma. Mana grupa var atbalstīt visus kompromisa grozījumus, kas ir panākti, tikau kundze jau runāja par šiem kompromisiem. Eiropas Savienības po, konkurences politika ir veiksmīga politika. Tā ir svarīga, lai veicinātu konkurenci Eiropā un tāpat laikā saglabātu inovāciju spēju un konkurēt spēju. Tāpat laikā ir vēl darbs veicams, lai nodrošinātu godīgu konkurenci transporta jomā. Mēs joprojām gaidam ceturto uh, dzelzceļa pakotni. Daudz darba ir jāveic, lai veicinātu konkurētspēju mūsu lidostās, tāpēc es ceru, ka Eiropas komisija saglabās savas ambīcijas un identificēs tirgus kropļojums un jomas, kur ir zema vai kur nav konkurence, un attiecīgi rīkosies. Tas tā tad ēnu referentu Benjana kunga vārdā. Paldies! Paldies, Mēsners kundzei! Un tagad Krāmer kungam vārds. Jā, danke schön! Paldies! Šodien referents nav klāt, bet viņam šoreiz bija ļoti labs aizbildinājums, proti dzelzceļš, kas ir aizkavējies. Jā, protams, Mums ļoti uztrauc viss šis jautājums. Um, tikai pirms nedēļas tika formulēti šie kompromisi, un tagad mums jau ir jādiskutē. Mm, šajā komitejā nekad neko tam līdzīgu nebiju piedzīvojis. Un es uh, gribētu teikt, ka citās komitejās kaut kas tamlīdzīgs notiek tikai tad, ja viņš ir referents. Nu, tā tas ir. Taču, jebkurā gadījumā esmu priecīgs, ka mums ir iespēja vispār satikties, un ka ir formulēti arī daži kompromisi. Tas nozīmē, ka, nu, protams, ne visiem kompromisiem varu piekrist, varbūt vienam kompromisam es varu piekrist. E, šeit tiek teikts, ka it kā galvenā problēma e, dzelzceļā ir, un šeit es tice, citēju Ludovika kungu, kas ir Vācijas e, ekonomists, protams, šeit būs runa arī par Eiropu, ne tikai par Vāciju. Uh, Viņš teica, ka satiksme ir uh, tirgus ekonomika, kurai nav nekādu spēka. Nu, šķiet, ka šeit ir runa arī par uh, plānveidu ekonomiku, un tad nevienam vairs nav nekādu iebildumu. Jā, šķiet, ka šeit ir runa par uh, plānveidu ekonomiku, kas iet nepareizā virzienā. Mēs šeit uzliekam pārāk uh, lielu slogu šim nabaga vilcienam. Viņš nespēja vairs pavēlēt šo slogu. Atcerēsimies, ka ja mēs vēlamies godīgu konkurenci dzelzceļā, tad, eh, protams, vajadzētu dot eh, priekšroku tiem transporta līdzekļiem, kas ir zaļāki. Jebkurā gadījumā mēs esam ļoti tālu no godīga, konkurētspējīga dzelzceļa. Iespējams, tie ir pat gaismas gadi. Lielas paldies Krāmeru kungam, tagad Kolīčeka kungam vārds. Dojem, že eh, ty body. Paldies. Man šķiet, ka šie punkti, kas tiek ieteikti, un arī kompromisi, patiešām ļoti labi norāda uz to, kas ir konkrēto priekšlikumu autors. Mani nedaudz uztrauc tas, ko lasu sestajā punktā. Šeit mēs vēršamies pie komisijas, jo tā gatavo jauno pakotni par ostām. Un proti, ka komisija ir jānodrošina tirgus ekonomikas pieeja un jānodrošina konkurences starp ostām. Mani nedaudz uztrauc tas, ka īstenībā šeit, paizmukuras durvīm, cenšas panākt ko tādu, ko mēs jau noraidījām balsojumā, proti ostu liberalizācija taču es, protams, paļaušos uz pieredzējušākiem kolēģiem. Ja ir runa par gaisa satiksmes liberalizāciju, nevar īsti iedomāties. Kādā veidā mēs piespiedīsim veidot alianses transatlantiskajā tirgū, kā nodrošināsim, ka tā, tās kļūst konkurētspējīgākas. Es domāju, ka preambulā kaut kā trūkst. Mums ir vajadzīgi labāki apstākļi. Un, protams, mums ir vajadzīgs labāks regulējums par darba apstākļiem. Tas ir viens no sociālajiem aspektiem, kas visos šajos priekšlikumos trūkst. Manuprāt, tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Tas pats attiecas arī uz ceļa kravas pārvadām tirgus atvēršanu jo īpaši šeit es runāju par autoceļu transportu. Šajā jomā situācija ir haotiska. Ja runa par lielām automašīnām, lielām kravas automašīnām, tad, protams, ka visi par tām uztraucas, visi ir iesaistījušies. Bet, ja runa par mazākām kravas automašīnām zem 3,5 tonām, tad situācija ir katastrofāla. Darba liberalizācija, arī um, pakāpojumu uz zemes situācija arī ir jāņem vērā. Iespējams, ka tas būs pat eh, bīstami tā saucamajai sociālās labklājības valstī. Atcerēsimies, ka tas ir viens no galvenajiem principiem, viena no vērtībām Eiropas Savienībā. Paldies! Bahakungs. Liels paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, uzreiz atvainoties Digrandes Paskvāla uh, vārdā. Viņam arī ir radušās uh, transporta problēmas, ņemot vērā laika apstākļus. Es domāju, ka šis ziņojums ir tāds ikgadējs pasākums, un līdz ar to esmu priecīgs, ka ēnu referenti ir izstrādājuši kompromisus. Diemžēl man ir jāsaka, ka nepiekrītu komisijai attiecībā uz papildu nodokļiem dzelzceļa satiksmei. Es domāju, ka šeit vajadzētu aicināt komisiju ievies skaidrību šajā jautājumā. Jau vairāk kā pirms diviem gadiem eh, komisija kavējas ar skaidras atbildes sniegšanu. Vairākas dalība valstis ir ieviesušas papildu nodokļus, un es domāju, ka tas runā pretī uh, brīvai konkurencei un pretī dzelzceļiem kā tādiem. Tāpat arī es domāju, ka ir jāuzlabo sociālajie standarti. Nav šeit jēgas visus tos uzskaitīt. Varu konstatēt, ka šeit ir iekļauts ļoti daudz par um, konkurences apstākļiem, taču konkurence bez godīgiem noteikumiem un bez sociāliem standartiem nav uzskatāma par godīgu konkurenci. Pagājušā gada teksts, manuprāt, bija labāks šajā sakarībā, un es domāju, ka otrais kompromiss eh, būtu jāuzlabo, vajadzētu šeit paredzēt eh, manis minētos jautājumus. Rikē kungs. Jā, tas bija labi norganizēts. Es eh, gribēju tikai teikt, ka Eh, pateicamies eh, referentam un ēnu referentiem, visiem, kas strādāja, un eh, personīgi gribētu izteikt vienu lūgumu, jo tā ir manas tiesības. Es te meklēju pazudušo dokumentu, Brajana ierašanās mani pēkšņi ir pilnīgi dezorientējusi, tā tad es gribēju lūgt, lai mani grozījumi, un te es meklēju. Jo, 36. grozījums, lai par to tiktu balsots, jo uh, tas nav pilnība, tas nav iekļauts trešajā gro, kompromisā un arī 43. Uh, kas nav iekļauts ceturtajā kompromisā. Tā tad uh, Atcaucos uz tikau kundzes teikto, kur uh, pauda nožēlu, ka nav sociālais aspekts uh, vairāk iekļauts, bet es iesniedz uh, grozījumu šai jomā, tas nav iestrādāts kompromisā, tāpēc prasu, lai par maniem eh, grozījumiem 36 un 43 notikt balsošana, jo šie, manuprāt, pilnībā nav iekļauti kompromisos. Nu, es prasu, pieprasu, tās manas tiesības prasīt, lai par šiem grozījumiem notiktu balsošana. Pa 37 un 43. Maikl, vai tu kaut ko gribēji teikt vēl? Jā, jā, no, nu, no, nu, please. Jā, lūdzu. I had forgotten something. Ah. Aizmirsu kaut ko. Jā, jā aizmirsu piemirs, eh, piemirsu uh, grozījumu numur 30, kuru mēs iesniedzām ar mērķi aicināt komisiju sagatavot jaunu likumdošanas pakotni. Tas varbūt ir uh, mazliet asi, uh, Un uh, tieši tāpēc mēs uh, gribētu rītdien iesniegt mutisku grozījumu. Vēlos, lai jūs to zinātu, ceru, ka jūs to arī atbalstīsiet. Aicina komisiju, ja tā gatavo jaunus pasākumus par ostām, negatavot tātad jaunas likumdošanas pakotni, bet tad te ir minēti pasākumi, un šeit būtu jāņem vērā pieredze nozarē un jānodrošina efektivitāte un pieeja, kas ir orientēta uz tirgu, un uh, jāpievērš uzmanība drošai mm, videi ostās. Tad mm, vienkārši spēles uh, lauks tiek paplašināts. Šeit ir runa par pasākumiem, nevis par jaunu likumdošanas paketi. Michael, um... Paldies, Maikl. Brons kundze no komisijas. Thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nekomentēsim kompromisus kā tādus, bet atbildēšu uz uh, sekojošo jautājumu, kas decembrī tika uzdots. Un Bra Simpsona kungs pievērs mūsu uzmanību tam, ka runājot par līdz eh, priekšsēdētāju jautājumu izšķiršanu par starp Flybe un Brussels Airlines, un tas ir saskaņā ar 101. Eh, līguma eh, punktu, bet pārbaudot situāciju maršrutā Brisele Manchestera runājot par šo nolīgumu starp Brussels Airlines un Flybe. Tas iet tālāk par līdz priekšsēdētāja jautājumu. Tas nozīmē, ka viena otra izīrē mm, līdmašīnu par noteiktu kompensāciju. Un, attiecīgi, apkalpojušais personāls arī piloti darbojas ar otras um, uh, aviolīnijas certifikātu. Taču šie lidojumi netiek reklamēti kā flyby uh, lidojumi un arī viņu uh, lidojumu sarakstā neparādās. Un uh, sīkāka informācija var atrast viņu tīmekļa vietnē. Tā kā būtībā eh, šeit viņi nebūtu pakļaujami attiecīgai izmeklēšanai. Eh, Zīles kungs, jūs pārstāt Kamalkungu. Jā, paldies, kolēģi. Es nodošu Kamalkungam visu informāciju. Esmu nedaudz pārsteigts, ka tik daudz sociālos aspektus min visas grupas. Tas nozīmē, ka uh, konkurence un sociālajie jautājumi reizēm ir politiski ļoti sarežģīti, bet es domāju, ka mēs eh, beig beigās tomēr virzīsim konkurenci. Eh, jā, balsojums tātad notiks rīt. Paldies eh, Dominikam par to, ka viņš uh, aizstāja mani, jo no Manchesteras lidojums kavējas vairāk par septiņām stundām. Un mēs pārējām pie nākamā jautājuma, kas ir apkalpošanas zemes pakalpojumi. Un došu vārdu referentam Zasādas kungam. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Decembrī vairums parlamenta plenārsēdē balsoja par to, ka dokuments nosūtāms atpakaļ transporta komitejai. Koordinātori piešķīra man mandātu turpināt strādāt ar šo kompromisu saistībā ar apkalpošanas zemes pakalpojumiem. Mans uzdevums bija rast vairākumu atbalstu savu kolēģu vidū, lai tran komitejas ziņojums beidzot tiktu ap apstiprināts un notikt atkārtots balsojums. Man bija divas sanāksmes ar ēnu referentiem, un pēc šīm sanāksmēm es iesniedzu jaunu tās saucamo kompromisa A versiju un sagatavoju arī jaunu kompromisu I. Kompromisos pirmā lieta, ko mainīju, bija slieksnis no 5 līdz 15 miljoniem Uh, pakalpojums sniedzējiem un īstenošanas laiku pagarināja līdz diviem gadiem, paredzot pārējais periodu 36 mēnešus, kas ir divreiz vairāk nekā sākotnējā komisijas priekšlikumā. Es saprotu, ka, lai varētu ņemt vērā sociālistu ieteikumus, es būtu uh, zaudējis to kolēģi atbalstu, kas atbalstīja man no paša sākuma, uh, proti ceļā uz tālāku šo pakalpojumu liberalizāciju, un man tas nenācās viegli pieņemt lēmumu. Vairums sociālistu prasību ir saistīts tieši ar šo dokumentu sādaļu, kas ir ārpus manas eh, kompetences un ietekmes kā referentam. Proti, Nodarbinātības komitejas e, atzinums saskaņā ar 50. pantu mm, e, par, visiem, kā, par visām kā, pakalpojumu kategorijām un e, par to obligātumu. Es domāju, ka būtu ļoti grūti panākt atbalstu, vairākumu atbalstu gan parlamentā, gan padomē. Es domāju, ka vienošanās starp sociālistiem un Māna kungu, kurš pārstāv nodarbinātības komiteju, eh, manuprāt, šādu vienošanos būs ļoti grūti panākt. Tādēļ piedāvāju divas izējas. Pirmais priekšlikums. Uh, veidot kopēju sanāksmē ēnu referentiem, kurā piedalīsies uh, nodarbinātības un transporta komitejas ēnu referenti tātad, un uh, izstrādāt abas puses apmierinošu risinājumu. Tas būtu vienīgais tehniskais risinājums un tā to piedāvāja sekretariāts. Taču šī risinājuma vājā puse ir sekojoša. Nodarbinātības komitejas koordinātori ir nolēmuši ceturtdien e, neatsākt sarunas par šo dokumentu. Mums nav garantija, ka jaunā teksta versija vairākums atbilstīs šajā e, komitejā. Un otrais e, variants, kas man ir grūts, bet nu, tā ir pēdējā iespēja dabūt cauri šo dokumentu. Tātad, ja kompromiss A, kas ir saistīts ar pakalpojumu sniedzēju skaitu lidostās, tur ir jāsaka, ka tālāka liberalizācija ir ekskluzīvi katras atsevišķas dalība valsts eh, ziņā. Tātad, ja lidos apgrozījums pārsniedz 2 eh, miljonus pasažieru un attiecīgi eh, skaitu, atskat tonu skaitu kravu, tad tas ir jāatstāj dalība valsts ziņā. Uh, Es domāju, ka tālāk liberalizācija, protams, būtu labāka, bet tam ir vajadzīgs vairākuma atbalsts. Tādēļ mans jautājums, vai joprojām ir jēga turpināt darbu pie šī dokumenta? Eh, vakar vakarā es tieši par to domāju, un arī šorīt es to vēl pārdomāju, un man liekas, jā, tieši tā jo krīzes situācijā liberalizētas lidostas sastopas ar tādām pašām problēmām kā citās lidostās. Pasažieriem ir līdzīgas problēmas visās lidostās. Redzēju, kas notiek Londonā, Frankfurtē, un būtībā visas tās problēmas uz saviem pleciem iznes pasažieri. Esmu redzējis situācijas, kad pasažieri tiek pamesti novērtā sešas stundas, un tad tiek atvērts tikai viens lodziņš, lai vairāk simti cilvēki vispār varētu tur saņemt informāciju. Un tad ir eh, policijai jāiejauc, jo Līdz ar to iznāk tā, ka, piemēram, aviolīnija nav nekādas ietekmes uz apkalpošanas zemes pakalpojumu sniedzēju, kas piespiestu, piemēram, atvērt vairākus lodziņus attiecīgās situācijas risināšanai. Tā kā es domāju, ka mēs varētu radīt pievienoto vērtību. Mm, piemēram, Frankfurtas lidostā būtu ļoti būtiski uh, palielināt konkurenci, lai uzlabotu pasažieru apkalpošanu šādās situācijās. Ir svarīgi, lai mums būtu vienot konkursu procedūra, un es tiešām jūtos atbildīgs par šo likumdošanas priekšlikumu, un tāpēc es piedāvāju kompromisu. Uh, un vienoties uh, politiski visiem, visām politiskajām grupām kā tālāk liberalizācija būtu dalību valsts ziņā. Ja mēs vismaz par to varam vienoties, tad mēs komitejā varētu atkārtot balsot februārī un plenāru sēdē marta vai e, aprīļa plenāru sēdē. Cerībā saņemt jūsu atbalstu, es ceru, ka mēs varēsim panākt vienošanos saskaņā ar 56. reglamenta punktu. Paldies! Došu vārdu ēnu referentiem un lūdzu nav ilgāk kā divas minūtes. Flekenstēna kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos norādīt, ka, protams, varam iedomāties kompromisus, esam minējuši sešus punktus, und man dort überlegen will, ob man es schafft. Referents minēja, ka mēs varētu par to spriest nodarbinātības komitejā, un uh, tādā veidā mēs varētu vienoties par šiem kompromisiem, neatverot visu šo paketi. Tagad mēs nogaidām, kas no tā viss iznāks. Jebkurā gadījumā neuzskatu, ka ir pareizi šeit uh, kaut ko pieņemt, kas uh, īstenībā būtu uh, saprātīgi, ja mēs arī no pretējās puses eh, saņemtu līdzīgu soli. Tieši tāpēc arī es saprotu referentu, kur viņš runāja par savu kompromisu, kur ir pieminētas šīs robežvērtības. Šeit mēs viņu varam atbalstīt. Protams, mums vajadzētu arī mūsu politiskajā grupā apspriesties par to, uh, Vai ir jēga šeit vienoties par kaut ko tādu, kas beigās parlamentā plenārsēdē tiks noraidīts tikai tāpēc, ka mm, nesaskan ar kopējo ainu? Tālākā liberalizācija var notikt tikai ar sociālo skrūvīšu piegriešanu. Mums, protams, šeit nāksies arī piekāpties. Atcerēsimies, ka tas, kas tika sagrauts 96. gadā noteikti atkal būs uh, jāceļ no jauna. Protams, tā nav nekāda katastrofa, bet man ir radies tāds iespējas, ka gan komisija, gan referents būtu varējuši šeit daudz ko saīsināt. Mr. Klints. Klīnce kungs. Jā, vielen dank. Also, <clears throat> zunächst mal. Lielas paldies. Es vēlētos pateikties referentam Zasadas kungam par to, ka viņš ir šeit eh, ieguldījis daudz pūliņus, lai sasniegtu labu rezultātu. Liberāļi atbalsta referenta teikto, jo gal galā mēs iestājāmies par šo pamatīdēju liberalizāciju. Taču mums bija arī daudz dažādu šaubu un iebildumu, proti, pirmkārtām mēs Kā jau iepriekšējais runātājs izteicās, šeit nodarbojamies ar tādu tematu, kas īstenībā attiecas uz pavisam nelielu lidostu skaitu. Vienlaicīgi mēs ieviešam tādas pārmaiņas, jo īpaši ar to, kas tika pieņemts nodarbinātības komitejā, kas attieksies uz visām lidostām, un es domāju, ka šeit nav panākts pareizais līdzsvars. Tieši tāpēc mums vajadzētu to pārdomāt. Otrakārt, vēlamies nodrošināt vienādus principus konkursu procedūrā. Ir jānodrošina godīga konkurence. Taču vai tiešām visās valstīs ir vajadzīga šāda vienota uh, apstiprināšanas iestāde, vai tāda ir jāvieš visās valstīs? Tas būs tāds liekas birokrātisks sloks jo īpaši, ja ir runa par tādām nelielām lidostām. Manuprāt, tas ir viens solis par tālu. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka no vienas puses mēs vēlamies eh, godīgus, godīgu konkurenci, to noteikti atbalstītu visi pilsoņi, bet no otras puses šeit Eiropā pārāk daudz iejaucas tādās lietās, ko dalībvalstis varētu atrisināt pašas. Es domāju, ka šeit ir radusies iespēja uh, dod eh, dalībvalstīm balsi. Un pēdējais, ko ir ieteicis referents, īstenībā iet šajā virzienā. Mēs eh, tad uzrakstam šeit vienu, bet visas dalībvalstis, protams, var to papildināt, var uh, darīt daudz vairāk. Protams, tas ir jādara ievērojot šo godīgo uh, konkursu procedūru. Šeit saskatu vienu risku. Proti, visi teiks, ka Eiropas Savienība liberalizē uh, Um, zemes apkalpošanas uh, darbu, un no, nu, faktiski nekas netiek uzlabots. Tas nozīmē, ka mēs maldināsim pilsoņus. Varbūt mums vajadzētu skaidri un īsi pateikt, kāpēc mēs šeit iejaucamies tikai līdz noteiktai robežai. Un kāpēc nav prātīgi iet tālāk? Pēdējais punkts. Iepriekšējiem runātājiem iespējams ir labāki kontakti ar nodarbinātības komiteju. Varbūt eh, Tomas Mānu un Zasadu un arī ēnu referentus vajadzētu savest kopā, nodrošināt kopīgu sanāksmi. Es domāju, ka tas būtu noderīgi. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt to darīt. Lichtenberga. Lichtenbergers kundze. Jā, herzlichen dank. Jā, liels paldies. Es eh, vēlētos sākumā teikt, ka mēs šeit ieguldam lielu darbu, divu vai trīs vai mazliet vairāk eh, uzņēmēju dēļ. Šeit ir runa par ļoti nedaudzām lidostām Eiropām un pie tam tikai uz nelielu laika periodu. Es domāju, ka pilsoņi to nesapratīs. Atcerēsimies, kā jau minēja Klīncekungs, ka šeit tiek eh, dotas nepareizas cerības, un līdz ar to tas ir tāds liekas darbs. Uzskatu, ka viss šis dosie ir tāds grūti saprotams. Tas iet tādā virzienā, kur mēs no komitejas it kā varētu šeit eh, uzspiest uz bremzes pedāli, lai tas neiet pārāk tālu, bet galu galā viss kļūst pārāk sarežģīti visgudrākais būtu, ja komisija visu šo lietu atsauktu. Un ir jāatsauc tāpēc, ka ir ļoti grūti strādāt šādos apstākļos, un mēs tagad esam spiesti strādāt. Tas viss izskatās ļoti dīvaini. Pavisam nedaudzas lidostas, ja vispār šīm lidostām būs nauda. Jā, Eiropas konkurss. Atcerēsimies, ka šajā sektorā jau vairākās jomās pastāv Eiropas uh, oligopoli, kas vienkārši vairs nepiedalās konkursos, te ir tikai tāda neliela ķīvēšanās oligopola iekšienē. Būsim godīgi paši pret sevi. Ja ir runa par uh, lielāku ieguvumu pasažieriem, hmm, Es, eh, diemžēl, lidoju ļoti daudz, un es šeit eh, neredzu nekādu atšķirību man kā pasažierei liberalizētās un neliberalizētās lidostās. Par pašu procedūru. Izšķirošais punkts ir, eh, kādu lēmumu pieņems nodarbinātības komiteja. Ja abas komitejas pieņems atšķirīgus lēmumus, tad 56. Eh, vai 57. punkts vairs mums neko nedos. Kā mēs varēsim rīkoties, ja it kā no uh, sociāldemokrāta puses ir uh, izvirzīts kompromiss, kas runā pretī tautas partijai, kā mēs šeit rīkosimies? Un tas attiecās īstenībā tikai uz vienu komiteju. Uh, Otra komiteja, diemžēl, nenodarbojas ar šo tēmatu, un tad mums atkal rodas problēma. Šī situācija nevienam nenāk par labu. Ja šeit iet runa par ļoti svarīgu dosie, kas kaut ko mainītu pasaulē vai vismaz Eiropā, tad es domāju, ka mums būtu pareizi kārtīgi par to diskutēt, domāt, kā nodrošināt sadarbības starp komitejām tā tālāk bet šeit varu vienkārši vērsties pie komisijas. Lūdzu, atsauciet šo priekšlikumu, izveidojiet jaunu priekšlikumu, balstoties uz to, ko jūs dzirdējāt. Īsāku, vienkāršāku, tad mēs panāksim daudz vairāk nekā šādu komplicētu, milzīgu uh, noteikumu kopumu. Uzskatu, ka tas ir ļoti problemātiski, patiešām. Paldies, man joprojām ir ļoti garš uh, eh, sāraksts ar tiem, kas vēlas runāt, bet laika paliek arvien mazāk. Man dālinkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa. Plenārsēdē atbalstīja eh, viedokli, ka transporta komiteja vajadzētu rast kādu risinājumu ar šo ļoti sarežģīto dokumentu, un šķiet, ka nu īpaši tas labi neizdevās. Nu, kā es tagad to saskatu, it kā ir vienošanās uh, starp uh, sociāla demo, uh, tā, tā, tā, vienošanās ar sociāla demokrātiem. Gelegenheidscommissie is ook niet bereid om nog te bewegen uh, in een vrij star standpunt. Eh, un jā, nu te ir runa par pasažieru tiesībām, un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums viņuprāt, un viņš šeit ir ieņēmuši ļoti tādu karēvīgu nostāju. Eh, risinājums tika meklēts, bet nezinu, vai tas izdosies. Īpaši runājot par šo sarežģīto uh, tēmu. Dažās dalībvalstīs tas arī nedarbosies, uh, praksē nedarbosies, uz papīra jau varbūt tas izskatās pieņemam, un man bal, uh, grupa tam nevar piekrist. Količek, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka izņēmumu kārtā es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Es arī gribu sacīt, ka 56. un 55. pants īstenībā prasa, lai mēs patiešām izskatītu grozījumus. Tātad 56. un 55. prasa tieši to, lai mēs izskatītu grozījumus. Jo mēs plenārsēdē to esam noraidījuši jau divu kārtu Un ja mēs eh, komitejā saņemam to atpakaļ, tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs jauns risinājums, kurš faktiski nav vēl iesniegts. Līdz ar to es gribu teikt, ka šis dokuments tāds, kā viņš šobrīd izskatās, ir bezjēdzīgs un neko jaunu nedod. Labi, vēl joprojām man ir seši runātāji sarakstā. Trīs ir koordinātori, bet mums būtu jābeidz. Bet lūdzu īsi, lai mēs varam sākt koordinātoru sanāsim Groškungs. Jā, liels paldies priekšādētāji. Es domāju, ka tautspartijas grupā viedoklis ir nodrošināt eh, pievienoto vērtību šim tekstam. Uh, Zasats kungs ar saviem priekšlikumiem ir vismaz parādījis, ka viņš ir gatavs uz kompromisiem. Protams, interesanti ir arī vairāku kolēģu komentāri, kas tika šodien izteikti no vienas puses it kā šis jautājums nav pārāk uh, sociāli orientēts, Otri saka, ka it kā ir pārāk daudz sociālu aspektu, daži saka, ka šeit notiek eh, konkurences kropļošana, citi atkal to saskata pavisam savādāk. Es domāju, ka vissvarīgākais būtu nodrošināt, eh, lai šis priekšlikums tiek atsaukts. Nebūs labi, ja mēs to mēģināsim šeit apstrādāt, jo daudzos jautājumus mums vispār nav nekādu izredzi to uzlabot. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot eh, šo izdevību, jo nav tik vienkārši nodot šo tekstu atpakaļ komisijai. Mūsu viedoklis ir šāds. Pašreizējā situācija zemes pakalpojumu jomā ir jāuzlabo, tā ir jāuzlabo gan pasažieru labad, gan arī nodarbināto labad. Tāpat arī es vēlētos minēt vairākiem kolēģiem, ka šeit sēžam pie tāda kā pokera galda, iespējams, ka mēs liksim pārāk daudz uz likmes un arī pārāk daudz saudēsim. Mums ir jānodrošina sociālie aspekti, kas atbilst pašreizējiem tirgus apstākļiem. Tāpat arī mums ir jādomā par to, ka lidostām ir atbildība pret pasažieriem, un tieši tāpēc šie pakalpojumi ir jāuzlabo. Tāds ir mūsu mērķis. Ja šis mērķis netiks izpildīts, tad arī tautas partijas grupa nevēlēsies piedalīties šajās debatēs. Protams, mums vajadzētu organizēt ēnu referentu tikšanos no abām komitejām un pēc tam paskatīties, kas notiks tālāk. Ja nē, tad eh, vajadzēs varbūt atlikt šī jautājuma risināšanu. Liels paldies, eh, un paldies par aplausiem, saka referents. Jā, nu tas bija Maikls. Tagad Elka Draujikungs. Paldies, priekšsēdētā vēlētos pateikties referentam par uh, centieniem, uh, ko viņi ir ieguldījuši, lai mēģinātu nolikt šo jautājumu atpakaļ uz sliedēm, jo jūs zinat, ka mūsu grupa nevēlas nogrūst atbildību uz citu pleciem, bet eh, diez vai eh, pakalpojums niedzēja vien paši atrisinās problēmu, bet pašreizējās situācijas saglabāšana nav problēmas risinājums. Bet, ja mēs saglabājam esošo situāciju, mēs saglabājam pašreizējo slikto regulējumu, kāds mums ir. Uh, Tā kā šeit noteikti ir jādomā par konverģenci un par to, lai tiktu ņemt vērā konkrētie apstākļi, eh, un tad mēs varbūt varētu nu, nonākt pie kaut kādas vienošanās. Daar zijn een aantal aspecten, ik ga niet in detail, die zijn bekend. Uh, het gaat onder meer. Un, eh, protams, ka uh, galvenais, par ko runā nodarbinātības komiteja, ir kvalitāte, apmācība, uh, koplīgums slēgšana. Uh, Eh, vienādu spēles noteikumu veidošana, un tā viss ir viņa kompetence. Un es vēlētos atbalstīt referentu. Eh, viņa centienos norganizēt šo tikšanos ar ēnu referentiem un tiem, kas eh, nodarbinātības komitejā strādā ar šiem jautājumiem. Uh, Es arī esmu gatavs eh, piedalīties un palīdzēt, un mums tiešām šādā sastāvā vajadzētu izskatīt tos jautājumus, kas specifiskā tiec tieši uz transporta nozari. Nodarbinātības komiteja šķiet cenšas rast kompromisu saskaņā ar to, kas tika teikts plenārsēdē, bet Bet mēs nevaram skatīt uh, transporta jautājumus atrauti no uh, nodarbinātības komitejas jautājumiem. Tā kā es aicinātu referentu uzņemties iniciatīvu, uh, savākt mūs visus ap vienu galdu, lai tiešām mums būtu šī kopējā sanāksme uh, ar abu komiteju pārstāvjiem, un tad mēs varbūt varēsim pavirzīties uz priekšu. Nu, mēs vismaz būsim mēģinājuši kaut ko darīt. Paldies, Debaks kungs, un pēc tam Krāmer kungs. Pirms dažām nedēļām mēs nolēmām, ka mēs tātad atdosim šo ziņojumu atpakaļ transporta komitejai. Un mēs zinām, ka dažādām politiskajām grupām ir atšķirīgi viedokļi. Daži uzskata, ka nodarbinātības sādaļa nav pietiekoši labi izstrādāta, Daži uzskata, ka no ārotbiedrību viedokļa tas vispār nekur nedara, un eh, citiem savukārt liekas, ka tas neiet pārāk tālu. Bet mums jāuzlūko tas kā pakotne, jo mums ir jāatrod izēja, mums ir jāstāsta, kā mēs varam šo pakotni virzīt atpakaļ pareizajās sliedēs, jo vienīgais eh, saprātīgais risinājums ja mēs skatāmies, kāds bija komisijas sākotnējs piedāvājums, nu, tad tas būtu labs uh, pamats. Un tad grozījumi no labējiem un no kreisajiem, nu, ir tik atšķirīgi, ka uh, kompromiss ir ļoti sarežģīts. Varbūt, ka uh, komisijas priekšlikumā vislabāk ir iestrādāt visu šie vienkāršošanas, apskatāmības jautājumi. Uh, Galvenais, jebkurā gadījumā, ir pakalpojumu kvalitāte. Un šodien eh, ir jābūt, mums ir jāizvirs prasības par augstākas kvalitātes nodrošināšanu. Mums ir jāstrādā tādā veidā, lai nodrošinātu, ka mēs eh, nestājamies ceļā normālai uh, Eh, uzņēmē darbības veikšanai, gribētu piekrist arī Groškungu teiktiem mums būtu nepieciešams mēģināt nonākt pie kaut kādiem konkrētiem risinājumiem. Un mums ir jāpārliecinās, ka mums pasažieriem e, ir labāks kvalitātes pakalpojumi. Mūsuprāt, tas ir pilnīgi sasniedzams mērķis, taču, tā, jā, um, taču tāpēc mēs neesam gatavi atbalstīt absolūti visu, kas mums tiek likts priekšā. Tā tad liberalizācija tikai liberalizācijas pēc, un tad visādu sociālo priekšrocību iestrādāšana, kas padarīs modeli pilnīgi darboties nespējīgu. Ko šeit ir runa? Šeit ir runa par divām, trīs lidostām, un īsnībā pēc 10, 15, 20 gadiem viss varētu mainīties. Tas ir šis konflikts, bet par visu esam diskutējuši, esam atraduši arī pozīciju um, komitejā. Uh, bija pret, protams, ar nelielu pārsvaru, plenārsēdē šis pārsvars bija milzīgs, un arī pret. Mēs īstenībā šeit uh, padaram sevi smieklīgus. Īstenībā parlamenta loma man ir ļoti būtiska. Mēs uh, nevaram vienkārši šeit eh, atbalstīt komisiju, kas ir izgāzusies ar savu priekšlikumu. Mēs mm, teicām, ir jābūt piesardzīgiem, bet šī izkāšanās tomēr ir notikusi, un tagad komisijai ir jāizlemj, vai tā vēlēsies atsaukt šo priekšlikumu, vai arī uh, sniegs uh, jaunu priekšlikumu ar grozījumiem. Tas vairs nav mūsu uzdevums, tas ir komisijas uzdevums. Šeit ir runa par Eiropas regulām tikai trīs lidostām. Tas ir kaut kas tik traks, it kā mums nebūtu nekā cita labāka, ko darīt šeit parlamentā vai komisijā. Uh, Es domāju, ka šeit ir 10, 30 pat 100 būtisku jautājumu, ar kuriem vajadzētu komisijai nodrošināt. Šeit ir runa par Frankfurtu, Minhenu un Vīni. Vai tiešām viss ir tik slikti, vai tiešām viss ir tik bīstami, Varbūt mēs vienkārši beigsim šeit iejaukties, atdosim atpakaļ komisijai šo dokumentu, un ja komisija liekas, ka kaut kas ir jādara, tad tā vajadzētu gatavot jaunu priekšlikumu. Tas nav mūsu uzdevums. Mēs sevi padarām par smieklīgiem. Mums ir nostāja, mēs par to nobalsojām ar nelielu vairākumu. Plenārsēdē bija ļoti milzīgs vairākums. Tas arī ir galīgais rezultāts. Komisija ir jārīkojas. Gālera kungs. Lielas paldies! tas, ko referents ir ieteicis, ir pareizais virziens. Man ir radies iespējas, ka daudzi kolēģi uzskata, ka šeit nav tiešas saiknes starp kvalitāti un piedāvātāju skaitu. Ir lidostas, kur šo pakāpojumu sniedzēju ir vairāk, bet kvalitātes nav, un ir arī tādas lidostas, kur šo pakalpojumu sniedzēji ir maz, bet kvalitāte ir ļoti laba. Nevarētu teikt tā, ka daudzi pakalpojumu sniedzēji uzreiz nodrošinās daudz labāku kvalitāti. Tas nenotiek automātiski. Sociāldemokrāti ir skaidri pateikuši, ka ja ir vajadzīga šāda obligāta liberalizācija, tad, protams, arī sociālajā jomā kaut kas ir jādara. Taču es vēlētos to priest otrādi, ja nav šādas obligātas liberalizācijas, uh, tad es gribētu šeit iesaistīt arī dalību valsti. Tad noteikti vajadzētu piegriezt šīs sociālās skrūves. Es domāju, ka nodarbinātības eh, komitejas priekšlikums runā pretī šai obligātajai liberalizācijai un trešajam pakāpojumu sniedzējiem. Neobligāti mums vajadzētu iesaistīties sociālajā politikā vai tarifu politikā. Tas galu galā ir dalībvalsts ziņā, nedrīkstētu šeit mēģināt paplinkus ceļiem, iesaistot satiksmes politiku, kaut ko darīt Eiropas līmenī. Es domāju, ka jā, mums vajadzētu uzstāt par šo trešo pakāpojumu sniedzēju, bet tam ir jābūt dalībvalsts lēmumam. Tad mums nevajadzēs arī nodarbinātības komitejas priekšlikumu, jo nebūs šādas obligātās liberalizācijas, un līdz ar to šādas vajadzības vairs nebūs. Jā, paldies. Eh, Debakar kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vahkungs, liels paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos šeit atsaukties uz faktiem. Apsveicu arī referenta gatavību uh, piekāpties kompromisiem. Es domāju, ka jau no paša sākuma mēs uh, jau apzinājāmies, ka lidostas ir ļoti daudzveidīgas un arī dalībvalstis ir ļoti atšķirīgas, un tieši tāpēc es varu apsveikt to, ka atkal tiek pievērsta uzmanība subsidaritātei, un viņa kompromis arī iet šajā virzienā. Uzskatu, ka subsidaritāti ievērojot, mēs nodrošināsim arī labāku kvalitāti. Elka Drāvīkungs pareiz uz to norādīja. Pašreizējā situācija nav labā. Ja mēs to nosūtīsim atpakaļ komisijai, tad uzskatu, ka komisija noteikti ātri un konsekventi nesagatavos jaunu priekšlikumu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mūsu ziņojumā vajadzētu nodrošināt augstāku kvalitāti. Mums vajadzētu pieprasīt šādu labāku darba kvalitāti. Es domāju, ka jau no paša sākuma ir skaidrs, ka mums būs jāgatavo tāds saskanīgs ziņojums, sadarbojoties ar nodarbinātības komiteju. Šeit mums paveras lieliski iespēja to darīt. Raput. Paldies! Pirms es došu vārdu atkal referentam, gribu atgādināt par to, kāda ir procedūra attiecībā uz šo ziņojumu par pakalpojumiem lidostās un lidlaukos. Daži no jums teica, ka tas viss varētu radīt uh, kaut kādu problēmu mums, bet jūsu vārdā man ir jāziņo parlamentam mutiski vai rakstiski par attiecīgo procedūru līdz 12. februārim. Tas nozīmē, ka ideālā gadījumā tur vajadzētu būt arī provizoriskam laika grafikam, tālākam darbam un balsošanai komitejām plenārsēdē. Es esmu uh, ļoti apmierināts ar referentu priekšlikumu savest kopā ref, ēnu referentus eh, no vides un no transporta komitejas, lai mēģinātu to visu izstrādāt, bet mēs saskaramies ar situāciju, kad mums ir nepieciešams panākt vienošanos, un ja mēs nepanākam šo vienošanos, tad mums būs otra noraidīšana, un jābūt pietiekami reāliem savā skatījumā, un tas jāsaprot. Kā priekšsēdētājs gribu tikai atgādināt jums visiem, ka tas ir jūsu ziņā panākt vienošanos. Ja jūs nevarat panākt šo vienošanos, tad. ka komiteja un plenāra sēde, nu, jūs zinat, kā tur būs. Zesādas kungs, vai jums ir vēl kas sakāms papildus tam, ko es teicu, ja jūs varētu pavisam īsi izteikties, jo mums ir tikai 15 minūtes palikušas laika vairs ar mutisko tūkošanu koordinātoru sēdē. Paldies, priekšsēdētāji! Pāris vārdi. Gribu uzsvērt, ka šajā dokumentā ir vairāk ļoti svarīgi jautājumi, kas var ietekmēt veiktā darba kvalitāti un var to vienkāršot, un tas, protams, skar uh, izmaksas. Tātad apstiprināšanas procedūra, ja ir vienota apstiprināšanas procedūra, tad mums vairāk nav jāprasa 27 apstiprinājumu 27 dalību valstīs, un tas būs daudz lētāk nekā, teiksim, uh, katrā dalību valstī sazināties ar katras dalību valsts uh, attiecīgo biroju. Transporta komitejas uh, viedoklis būs pretrunā nodarbinātības komitejas viedoklim. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs te darbojamies ar tehniskām detaļām, kas tiek abstrahētas no sociālajiem labklājības jautājumiem. Tātad, ja mēs tagad nolemjam, ka mēs uh, atstājam dalībvalsts ziņā pašām lemt, tad mēs nevaram ņemt vērā nodarbinātības komitejas uh, viedokli. Ja mēs ierobežojam šo pārvadātāju vai pakalpojumu sniedzēju skaitu tikai līdz diviem, un ja, teiksim, viens no šiem pakalpojumu sniedzējiem uh, aiziet, un ja nāk vietā cits, tā tikai darbinieku aizstāšana stājas spēkā. Tātad te nav pretrunu, mēs varam pieņemt lēmums attiecībā uz uh, šo dokumentu šajā komitejā. Protams, esmu gatavs jebkurā laikā tikties ar pārējiem, lai rastu kompromisu. Pieņemu, ka tas ir rokas sniedz, snieguma attālumā, un tas ir atkarīgs tikai no mūsu visu, no ēnu, referentu vēlmēm, un uh, vienkārši atkarīgs no tā, cik ātri mēs strādāsim. Paldies, Zasādas kungs! Man būs eh, jāraugās tiešām, kas notiks jūsu ēnu referents sanāksmē, un, kā es teicu, mums jātiek uz priekšu, jāpanāk, lai darbs virzās, lai mēs varētu nonākt pie kaut kāda risinājuma. Labi, paldies tādā gadījumā, līdz ar to mēs noslēdzam mūsu darba kārtību, mūsu parastie sēdē, tagad pāriem pie koordinātoru sēdes, un tas nozīmē, ka tie, kas nav uh, koordinātori, jums ir jāpamat zāle. apvienotās karalists uh, parlamentā ir uh, tāds teiciens, uh, var sakot, ka viss, kas ir spiegtiem, ir jāpamat zeltas, vēl nāk no gadsimtiem senas tradīcijas, kad karalis sūta iekšā parlamentā savus spiegus noklausīties parlamenta sēdes.